So, good afternoon, everybody. Labdien, kolēģi! Mēs varam turpināt mūsu šī rīta sanāksmi. Šodien mums ir paredzēts ļoti interesants temats. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar ANO īpašo referenti par cilvēktiesību aizstāvjiem - Margareta Sekagija. Mēs tiešām varam priecāties, ka jūs varējāt pie mums ierasties. Jums ir tik plaša pieredze strādājot pie cilvēktiesību aizstāvju aizsardzības. Jūs darbojaties kā ANO īpašā referente jau kopš 2008. gada, un es domāju, ka jūs mums ārkārtīgi palīdzēsiet, jūs mums varēsiet pastāstīt, cik tālu jūs esat tikuši, strādājot pie cilvēktiesību aizstāvju darba apstākļu uzlabošanas. Tāpat gribu norādīt, ka mums ir ļoti būtiski jūs uzklausīt, lai labāk atainotu šos jautājumus arī Eiropas Savienības politikā. Esam šo darbu jau uzsākuši, bet eh, nākamgad ir paredzēta arī tālāka eh, rīcības plāna cilvēktiesību jautājumos attīstīšana, un cilvēktiesību aizstāvju darbs būs ļoti svarīga šī darba daļa. Kā jūs zināt, cilvēktiesība aizstāvji bieži vien saskarās ar ļoti smagām sekām, tad, kad viņi iestājas par savām cilvēktiesībām vai citu cilvēku cilvēktiesībām savās valstīs. Viņi cieš no uzbrukumiem, viņus arī liek cietumos, dažkārt viņi vienkārši pazūd bez uh, miņas, un dažkārt viņus vienkārši nomēno. Uh, plašsaziņas līdzekļos. Tieši tāpēc mēs vienmēr mūsu komitejā esam pievērsuši ļoti lielu uzmanību cilvēktiesību aizstāvju darbām. Eiropas Savienība ir pieņēmusi vadlīnijas par cilvēktiesību aizstāvjiem, un šeit Eiropas parlamentā mēs vienmēr aicinām palielināt pūliņus Eiropas Savienības delegācijās visā pasaulē, lai sniegtu palīdzību cilvēktiesību aizstāvjiem. Piemēram, vajag sekot līdz tiesu procesiem, organizēt arī vizītes uz cilvēktiesību organizācijām, kas strādā uz vietas. Tāpat arī tiek sniegta finansiālā palīdzība, tiek piešķirti nelieli granti un arī uh, lielākas uh, investīcijas uh, dažādām cilvēktiesību aizstāvju organizācijām. Šorīt mums bija ļoti garas debates ar cilvēktiesību aizstāvjiem no Meksikas. Mēs ļoti skaidri redzam, ka dažkārt Eiropas Savienība darbojas balstoties uz šīm vadlīnijām, un uh, Meksika, piemēram, norādīja, ka sniegtais atbalsts ir bijis patiešām vēlams. Tas ir ļāvis izmainīt uh, likumdošanas pieju un nodrošināt lielāku aizstāvību cilvēktiesību aizstāvjiem. Bet vien, vien, vienlaicīgi mēs arī dzirdējām, ka īstenošanā ir daudz atšķirību. Mēs redzam, ka vēl ar vienu ir jūtama ļoti liela vardarbība pret cilvēktiesību aizstāvjiem šajā valstī. Tas pats attiecas arī uz kaimiņu valsti Kolumbiju. Esam um, vairāk kārt runājuši par šiem jautājumiem, un 2013. gadā, piemēram, esmu lasījusi, ka ir bijuši uzbrukumi pret individiem un uh, sociālo un cilvēktiesību organizācijām, un šie uzbrukumi ir palielinājušies par 2,5%. Tas nozīmē, ka mēs visi ļoti labi zinamies sarešķīto situāciju. Parlamentā mēs dažkārt skatām arī atsevišķas lietas. Mēs spriežam par šo individu gadījumiem un vēršam uz šo, šiem gadījumiem arī delegāciju uzmanību. Uh, Piemēram, gribu pieminēt vadošu cilvēktiesību aktīvistu Lausā, kurš pazuda. Pašlaik valdība veic izmeklēšanu, bet tā nav sasniegusi nekādus rezultātus. Šorīt es arī pieminēju steidzamu lietu par diviem Šrilankas aktīvistiem, kurus arestēja. Un šorīt es teicu, ka ir jāraksta Aštonē un Lambrinīdis un vēstniekiem, lai Uh, viņus atbrīvotu, un tagad pēcpusdienā var sniegt jums labas ziņas. Viņus arestēja pirmdien, un tagad uh, Rukē Fernando no dienvidiem, no cilvēktiesība aizstāvju organizācijas, kurš ir vairāk kārt viesojies arī parlamentā, kopā ar tēvu Pravinu, tika atbrīvoti 19. martā, un uzskatu, ka šī informācija mūs, uh, šo informāciju varam uztvert ļoti pozitīvi. Uh, Viņus aizturēja pret terorisma vienība, un, protams, tas neizklausās daudz sološi. Mūs vēl ar vienu uztrauc Valendrans Kareumoari, kurš arī ir patvaļīgi aizturēts, uh, balstoties uz pretterorisma likumu. Izmantoju šos piemērus, lai paskaidrotu, ka mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, mūsu politiķu pilnvaru ietveros, lai aizstāvētu cilvēktiesību aizstāvis. Uh, Varu arī teikt, ka parlamentā priekšādātājs Šulca kungs ļoti bieži runā par šādām situācijām un par cilvēktiesību aizstāvu apdraudējumu plenārsēžu sākumā. Piemēram, iepriekšējā plenārsēdē viņš atsaucās uz Sīrijas cilvēktiesību advokātes Rasenas Zaitunē un viņas vīra arestu. Es Gribētu arī atgādināt, ka katru gadu mēs piešķiram Saharova balvu. Šī balva tiek piešķirta individuāliem uh, cilvēktiesību aktīvistiem, bet dažkārt ir runa arī par opozicionāriem, kas iestājas par vārda brīvību. Un uh, mums ir izveidojies tāds kā tīkls ar Saharova balvas laurātiem, un viņi ir apņēmušies viens otram palīdzēt. Daži no laureātiem vēl ar vienu nevar iegūt savu balvu, jo atrodas mājas arestā, piemēram, Ķīnā. Un šādā veidā Eiropas parlaments cenšas veicināt izpratni un nodrošināt lielāku aizstāvību. Kā jau es minēju, jūs eh, savas īpašās ziņotājas kapacitātē strādājot sešus gadus, esat devusies uz desmit valstīm. Jūs esat arī izdevusi 1500 paziņojumus līdz 2013. gada novembrim. Jūs esat sagatavojusi arī 12 tematiskos ziņojumus ANO cilvēktiesību padomē un ģenerālajai asamblējai. Vēlreiz gribētu jūs sirsnīgi sveikt, un man ir ārkārtīgi liels gods jūs sveikt šeit mūsu vidū. Jūsu pieredze ir tik ļoti plaša, un es gribētu dzirdēt, kā jūs gribētu uzlabot darbu pie cilvēktiesību aizstāvju aizsardzības. Došu jums tagad vārdu, pēc tam deputāti varēs uzdot jautājumus, pēc tam eh, došu vārdu arī Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvjiem, un varbūt arī NVO varēs sniegt informāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem. Lūdzu, Seka Gīs kundze, jums vārds. Thank you. Thank you, Madam Chairperson. Paldies, priekšādātāji. Apakškomitejas locekļi, dāmas un kungi. Sākumā es vēlētos paust pateicību par šo ielūgumu. Jau otro reizi man ir aicinājuši runāt apakškomitejā taču pirmo reizi 2010. gadā nevarēju ierasties, tāpēc, ka biju jau solījusi pie citur. Un manā vietā ieradās uh, pārstāvis no cilvēktiesību augstā pārst komisāra biroja. Es patiešām, patiešām ļoti augstu vērtēju Eiropas Savienības veikto darbu cilvēktiesību aizstāvju aizsardzībā visos pasaules reģionos, cenšoties nodrošināt, lai viņi var strādāt drošos apstākļos. Padomas komisijas, Eiropas ārējās darbības dienesta un parlamenta, kā arī atsevišķu dalību valstu pūliņi ir reāli ietekmējuši cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību visā pasaulē un turpina nodrošināt eh, viņu tālāku atzīšanu. Šeit eh, esmu ieradusies, lai jums pastāstītu par savu darbu, par galvenajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras cilvēktiesība aizstāvji un kā šos problēmas varētu risināt. Tāpat es gribētu jums pastāstīt, kā Eiropas Savienība varētu atbalstīt ANO īpašo ziņotāju viņa vai viņas darbā. Kā jau jūs zināt, es šī gada mājā beigšu savu darbu. Esmu strādājusi šajā amatā sešus gadus, taču es uzskatu, ka e, šī konstruktīvā viedokļa apmaiņa turpināsies arī ar cilvēku, kas strādās manā vietā īpašā ziņotājā pilnvaras un darba metodas. Kā jau jūs zināt, tās balstās uz cilvēktiesību aizstāvju deklarācijas, un tā tika pie, vienprātīgi pieņemta ANO ģenerālajā asamblējā 1998. gada decembrī. Tāpat arī vēlāk tika pieņemtas rezolūcijas cilvēktiesību padomē un vispārējā asamblējā. ANO deklarācija nav juridiski saistošs instruments, bet tajā ir ietverti dažādi principi un tiesības, kas balstās uz cilvēktiesību standartiem, kas savukārt ir atspoguļotas starptautiskos instrumentos, kas ir tiesiski saistoši. Deklarācija uzliek valstīm pienākumu ne tikai garantēt cilvēktiesību aizstāvi drošību, bet arī nodrošināt, lai pastāvētu apstākļi, kas ļautu viņiem uh, droši un brīvi veikt savu darbību. Cilvēktiesību aizsardzībā ir jāietver arī cilvēktiesību aizstāvju atzīšana un leģitimitāte. Valstīm ir jādara viss iespējamais, lai izveidotu tādu vīdi, kas ir pietiekami droša un ļauj cilvēktiesību aizstāvjiem strādāt. 2011. Uh, uh, gadā es izdevu komentāru par cilvēktiesību aizstāvju deklarāciju, uh, Eh, ko jūs noteikti augstu novērtēsiet savā darbā. Viens no svarīgākajiem um, mana darba aspektiem ir saņemt, izskatīt un atbildēt uz informāciju par atsevišķiem cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem, eh, kos, kas ir veikti pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Ja informācija par šādiem gadījumiem tiek saņemta no dažādiem avotiem, piemēram, no valsts iestādēm, no nevalstiskajām no organizācijām, ANO aģentūrām, plašsaziņas līdzekļiem un no atsevišķiem cilvēktiesību aizstāvjiem. Izmantojot šo informāciju, mandāts izdod arī paziņojumus valstu un nevalstiskajiem spēlētājiem, piemēram, uzņēmumiem, tiek eh, nodrošinātas arī vizītes uz valstīm un tiek sagatavoti tematiskie ziņojumi cilvēktiesību padomē un ģenerālajai asamblējai. Paziņojuma galvenais mēķis ir nodrošināt, lai valsts varas iestādes tiktu informētas par apsūdzībām pēc iespējas drīzāk, un lai tām būtu iespēja izmeklēt šīs apsūdzības un uh, izbeigt vai arī novērst jebkādus cilvēktiesību pārkāpumus. Šajā sakarībā es izdodu igadējo ziņojumu, uh, kurā es eh, izdaru novērojumus par nosūtītajiem uh, paziņojumiem un saņemtajām atbildēm. Iespējams, ka šis ziņojums būtu interesants arī jūsu darbā. Ja es uzskatu, ka gadījums vai situācija ir nopietna un pietiekami steidzama un varas iestādes šeit nav attiecīgi reaģējušas, es izdodu publiskus paziņojumus. Bieži vien eh, to daru kopā ar citiem mandātu turētājiem. Es izmantoju arī plašsaziņas līdzekļus, lai Uh, veicināt izpratni par maniem tematiskajiem ziņojumiem un valstu apmeklējumiem. Vēl es dodos arī oficiālās vizītēs uz valstīm. Dažas valstis ir izdevušas pastāvīgus ielūgumus, un citos gadījumos es rakstu valdībai, lai lūgtu ielūgumu pagarināšanu. Šīs, šī, šīs vizītes dod man iespēju detalizēti izskatīt cilvēktiesību aktīvistu lomu un situāciju konkrētajā valstī, identificēt konkrētas problēmas un izteikt rekomendācijas, kā šīs problēmas risināt. Galvenie ierobežojumi attiecībā uz valstu apmeklējumiem, ne, neņemot vērā finanšu ierobežojumus, ir tādi, ka šīs vizītes var veikt tikai tad, ja valdība ir izdevusi ielūgumu vai arī sniegusi savu atļauju. Iegūt ielūgumu dažos gadījumos ir grūti, tīpaši valstīs, kur cilvēktiesība aizstāvjo situācija ir vissarežģītākā. Kopš 2013. gada decembra mandātam ir 27 vizīšu lūgumi, un daži šie lūgumi eksistēja ļoti sen. Uh, Pēdējās vizītēs, kur esmu devusies, bija uz Tunisiju, Īriju, Korejas Republiku un Togo. Kamerūnas, Kazahstānas, Mongolijas un Turcijas valdības ir akceptējušas manus lūgumus doties apmeklējumā šīm valstīm, bet ņemot vērā iepriekš ieplānotās vizītes, es ne, nevarēju doties uz šīm valstīm. Attiecībā uz savu lūgumu apmeklēt Turciju, es eh, ceru, ka varas iestādes stiegs nākamajam mandāta turētājam pietiekami daudz laika, lai varētu adekvāti izvērtēt cilvēktiesību aizstāvi situāciju šajās, šajā valstī. Uzskatu, ka piecas dienas, kas man tika piedāvātas, nav pietiekamas, lai pienācīgi izskatītu aizstāju situāciju šajā valstī. Attiecībā uz dažiem maniem apmeklējumiem es ar bažām redzu, ka liecinieku un arī citu cilvēku drošība, ar ko esmu tikusies, nevienmēr tiek nodrošināta, un viņi arī, eh, viņiem arī netiek piedāvāta adekvāta aizsardzība. Bez tam regulāri esmu saņēmusi informāciju par iebiedēšanas gadījumiem un arī a, eh, atriebību pret aizstāvjiem, kas ir centušies sadarboties ar ANO, tās pārstāvjiem un mehānismiem cilvēktiesību jomā, tā skaitā arī ar mani. Lai to ilustrētu, savā novērojuma ziņojumā par paziņojumiem, ko nosūtīju 2013. gadā, esmu uh, minējusi vairākus uh, atriebību gadījumus, kas attiecas uz cilvēktiesību aizstāvjiem Bahreinā, Ķīnā, Kubā, Izrēlā, Kenijā, Krievijas federācijā, Sīrijas Arābu republikā un apvienotajos Arābu Emirātos. Esmu sagatavojusi ziņojumus cilvēktiesību padomei un ģenerālajai asamblējai. Es savā darba laikā šādos ziņojumos esmu skatījusi ļoti plašu jautājumu spektru. Vispārējā periodiskajā pārskatā mehānismi uh, attiecībā uz cilvēktiesību padomi, ietekme uz uh, NVO likumiem, kā tas ietekmē aizstāvjus, tiesības brīvi pulcēties, tāpat arī uh, aizstāvju darba kriminalizēšana. Esmu arī pievērsis uzmanību tādām aizstāvju grupām, kas saskarās ar īpašiem riskiem, tā skaitā sievietes aizstāves un tie, kas strādā ar sieviešu tiesībām un dzimumu jautājumiem. LGBT tiesība aizstāvji, juristi, žurnālisti, plašsaziņas līdzekļu darbinieki, jaunieši, tie, kas strādā pie zemes un vidas jautājumiem, un arī tie, kas strādā pie lielapmēra attīstības projektiem. Tagad izklāstīšu dažus izaicinājumus, ar ko saskaras aizstāvji, un pastāstīšu arī par nepieciešamību izveidot drošu un darba apstākļiem piemērotu vidi. Esmu izmantojusi savu mandātu un arī visus manā rīcībā esošos līdzekļus, lai šo situāciju padarītu daudz skaidrāku un lai nodrošinātu lielāku aizsardzību aizstāvjiem. Taču, diemžēl, man ir jāsaka, ka cilvēktiesību pieprasīšana un aizsardzība vēl ar vienu ir ļoti bīstama daudzās pasaules daļās. Savā pilnvaru laikā esmu eh, redzējusi, ka pilsoniskās sabiedrības un aizstāvi telpa ievērojami sarūk daudzās vietās pasaulē. Tāpat esmu pamanījusi, ka izveidojas ļoti izsmalcinātas apklusināšanas formas. Tāpat arī ir tagad daudz vieglāk ierobežot aizstāvju darbu, tā skaitā tiek piemēroti dažādi juridiski vai administratīvi nosacījumi, tiek ļaunprātīgi izmantota tiesu sistēma, lai kriminalizētu vai stigmatizētu cilvēktiesību aizstāvju darbības uh, publiski. Mani ārkārtīgi uztrauc tas, ka šīs tendences ietekmē ne tikai cilvēktiesību aizstāvju fizisko un psiholoģisko integritāti, un grauj viņu darbu, bet eh, šīs eh, tendences arī rada baiļu klimatu visā sabiedrībā. Cilvēktiesība aizstāvji un ģimenes tiek iebiedēti, tiem uz, tām uzbrūk, tās pakaļai uzraudzībai, tām, tām, tās apdraud, eh, tāpat tās tiek tie, tie, tie aizstāvi tiek arestēti, kriminalizēti, spīdzināti, dažkārt viņi kaut kur pazūd un dažkārt viņus nogalina. Gan valsts, gan nevalsts spēlētāji ir iesaistīti šajā rīcībā, un es ar lielu nožēlu gribu teikt, ka nesodāmība vēl ar vien ir ļoti plaši izplatīta daudzās vietās pasaulē. Savā pēdējā tematiskajā ziņojumā es sīkāk stāstīju par pamatelementiem, kas, manuprāt, ir vajadzīgi, lai izveidotu un konsolidētu drošu un uh, veiksmīgu vīdi cilvēktiesību aizstāju darbam esmu sniegusi vairākas rekomendācijas valstīm, starptautiskajai kopienai, nevalstiskajiem uh, spēlētājiem un cilvēktiesība aizstāvjiem. Valstīm ir uh, galvenais pienākums nodrošināt, lai aizstāvi varētu strādāt drošā vidē, kur viss uh, viņiem ļauj darboties. Šādā vidē būtu vajadzīgi šādi elementi. Labvēlīga tiesiska, institucionāla un administratīva vide, piekļuve tiesām, uh, punkta pielikšana nesodāmībai par pārkāpumiem pret pārstāvjiem, spēcīgas un neatkarīgas nacionālās cilvēktiesību institūcijas, politika un programmas ar īpašu uzmanības pievēršanu sieviešu aizstāvjiem, efektīva aizsardzības politika un mehānismi, kas eh, pievērš uzmanību apdraudētām grupām. Nevalstiskie spēlētāji, kas respektē un atbalsta aizstāvi darbu, droša un ierobežota piekļuve starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, kā arī spēcīga, dinamiska un daudzveidīga aizstāvju kopiena. Priekšādātājs kundze, bez tam valstīm vai arī vajadzētu veicināt izpratni par cilvēktiesību aizstāvju darba leģitimitāti un vajadzētu publiski tos aizsargāt. Nacionālajām iestādēm ir jābūt spēcīgām un neatkarīgām, jo tās spēlē ļoti nozīmīgu lomu nodrošinot, lai aizstāvji varētu droši un brīvi strādāt. Bez tam valsts amatpersonas vajag pie, pienācīgi apmācīt par cilvēktiesību aizstāvju lomu un tiesībām, un arī par ANO deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem. Aizstāvjiem ir jāpiešķir droša un neierobežota piekļuve starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, tā skaitā ANO, Eh, to mehānismiem un pārstāvjiem cilvēktiesību jomā, kā arī citām starptautiskām cilvēktiesību iestādēm. Šajā sakarībā valstīm vajadzētu nodrošināt, lai visi iebiedēšanas un atriebības akti pret aizstāvjiem tiek nekavējoties un ļoti skaidri nosodīti, lai šāda rīcība tiek izmeklēta un vainīgie tiek tiesāti. Cilvēktiesību aizsargāšana un veicināšana ir leģitīma un drosmīga darbība, kas ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka sabiedrība var pilnībā baudīt visas savas tiesības un pilnībā realizēt savu potenciālu. Bez tam aizstāve spēlēt arī ļoti nozīmīgu lomu demokrātijas nodrošināšanā, un tāpat arī uh, atklātas, uh, plurālas un uh, tiesiskas un uh, labas uh, pārvaldības sabiedrības veidošanā. Eiropas Savienības loma šo izaicinājumu risināšanā. 2004. gada Eiropas Savienības vadlīnijas, kas tika pārskatītas 2008. gadā, ir izcils instruments cilvēktiesību aizstāvju aizsardzībā un atzīšanā. Es uzskatu, ka šis izvērtējums, ko jūs pasūtījāt par Eiropas Savienības vadlīniju īstenošanu trīs valstīs, ir ļoti interesants. Šāda veida izvērtējumus es rekomendēju arī uh, savā vizītē uz īriju 2012. gadā. Atšķirīga Eiropas Savienības uh, rīcības plāna cilvēktiesību jautājumā uh, darbība dažādos cilvēku tiesību aizstāvju mm, darbos arī ir ārkārtīgi būtiska. Un Es uzskatu, ka vajadzētu arī pievērst uzmanību tām Eiropas pilsētām, kas veids pilotu projektus pēdējo divu gadu laikā. Tāpat arī ārkārtas vīzas tiek piešķirtas dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs, piemēram, Īrijā un Spānijā. Tāpat ir svarīgi sistemātiski pievērst uzmanību cilvēktiesību aizstāvu situācijai. Būtu ļoti svarīgi, ja cilvēktiesību aizstāvu situācija tiktu Uh, regulāri un sistemātiski apskatīta Eiropas Savienības politiskajos dialogos ar trešajām valstīm, papildus cilvēktiesību dialogiem. Un tāpat tas būtu jāskata arī attīstības politikas ietverā. Šeit Eiropas Savienības parlamenta loma ir izšķiroša. Uzskatu, ka um, sadarbība ar aizstāvjiem uz vietas, izstrādājot vietējās īstenošanas stratēģijas, arī ir ļoti būtisks elements šajā procesā. Bez tam vajadzētu arī nodrošināt uh, finansējumu cilvēktiesību aizstāvju darbam. Šīs finansējums būtu jānodrošina daudz vienkāršākā veidā. Papildus ar kontaktiem eh, trešajām valstīm ANO pienākumi un tāpat arī uh, speciālā ziņotāja attiecīgie ziņojumi noteikti arī varētu nākt par labu. Vajadzētu arī turpināt strādāt pie labākas aizstāvu informēšanas par Eiropas Savienības vadlīnijām un darbību, ko Eiropas Savienība ir spējīga veikt. Eiropas Savienības vadlīniju un ANO deklarācijas tālāk izplatīšana varētu notikt daudz labākā veidā. Tāpat arī aktīvi varētu iesaistīt cilvēktiesību kontaktpunktus, cilvēktiesību uh, sadarbības darbiniekus Eiropas Savienības misijās un tā tālāk. Uh, Bez tam Eiropas Savienības pārstāvniecību mājaslapās varētu iekļaut atbilstošo informāciju par šiem diviem instrumentiem. Kontakti ar Eiropas Savienības pārstāvniecībām. Piekļuve dažādām Eiropas Savienības pārstāvniecībām būtu jāatvieglo, jo aizstājumi man informē, ka dažkārt Viņi fiziski nevar piekļūt Eiropas Savienības pārstāvniecību telpām un īsti nezina par to, ar ko viņi varētu kontaktēties, tātad ar um, politiskiem darbiniekiem vai cilvēktiesību kontaktpunktiem. Šai informācijai ir jābūt publiski pieejamai un vajadzētu nodrošināt īstu partnerību ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un aizstāvjiem uz vietas. Tas ir īpaši svarīgi saistībā ar aizstāvjiem, kas dzīvo attālos vai lauku novados, kur parasti netiek nodrošināti tādi paši kontakti, eh, kādi ir NVO, eh, kas atrodas galvaspilsētās. Patvērum pilsētas. Es saprotu, ka aizstāvjiem, kas ir eh, apdraudēti, ir jānodrošina iespēja nekavējoties atstāt savu valsti uz īsu termiņu vai arī uh, Ja nepieciešams, viņiem ir jānodrošina psiholoģiska aprūpe. Es gribētu uzsvērt, ka šāda pārvietošana principā var būt tikai pagaidu, jo ir svarīgi, lai aizstāvji atgrieztos savās valstīs un turpinātu savu darbu. Es gribētu šeit uzslavēt brīvprātīgo iniciatīvu, patvēruma pilsētu izveidē, kas uzņem cilvēktiesību aizstāvjus, kas ir apdraudēti. Es ar interesi sekoju līdzi pirmajiem soļiem šajā virzienā. Piemēram, man ļoti patīk Hāgas pilsētas pieredze. Novēršana. Ņemot vērā to, ka ir arvien vairāk tiesisku un administratīvu pasākumu, kas ierobežo cilvēktiesību eh, darbības, jo īpaši nesenie ierobežojošie NVO un citi likumi, uh, Eiropas Savienībai būtu ļoti būtiski iejaukties jau pirmajos šī procesa posmos, tas ir pirms šis konkrētais likums tiek pieņemts. Kā Eiropas Savienība varētu atbalstīt īpašo pārstāvi viņa vai viņas darbā? Es novērtētu, ja Eiropas Savienība savos kontaktos un dialogos ar trešajām valstīm varētu pastiprināt uh, apmeklējumu lūgumus un uh, varētu lobēt valstis, lai tiktu izdoti pastāvīgie ielūgumi saskaņā ar ANO īpašajām procedūrām. Rekomendācijas pēc valstu apmeklējumiem varētu parādīties tālāk arī politiskajos un cilvēktiesību dialogos ar trešajām valstīm. Šajā sakarā ir jāpievērš īsta, īs, īpaša uzmanība aizstāvju grupām, kas saskaras ar paaugstinātu risku. Tāpat arī informācija par demaršiem un citām Eiropas Savienības darbībām kas tiek veiktas eh, cilvēktiesību aizstāju labā, arī varētu būt um, noderīgas. Es saprotu, ka šādu demāršu saturu nevar paust tālāk. Pat nevar paust tādu vienkāršu faktisku informāciju, kā cilvēktiesība aizstāja vārdi. Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt izmantot eh, dažādos esošos ANO cilvēktiesību mehānismus jo šie mehānismi papildina viens otru. Piemēram, vispārējā pārskata ziņojuma process sniedz izcilu iespēju runāt par cilvēktiesību aizstāvju problēmām. Laicīga Eiropas Savienības tiesu novērošanas informācija ļautu mandātam kontaktēties ar valstīm, jo īpaši tādos gadījumos, kad ANO cilvēktiesību komponents šajā valstī nedarbojas. Jūsu dalībvalstīm vajadzētu turpināt izmantot savas balsis, lai nosodītu iebiedēšanas un uh, atriebības gadījumus pret tiem, kas sadarbojas ar ANO, to pārstāvjiem, tās pārstāvjiem un mehānismiem cilvēktiesību jomā. Priekšādātais kundze, es vēlētos jums sirsnīgi pateikties par šo iespēju runāt jūs komitejā. Thank you, Madam Sekagija. Lielas paldies, Sekagijas kundze. Paldies par ārkārtīgi interesantu uzstāšanos un īpašajām rekomendācijām, ar kurām jūs nācāt klajā Eiropas Savienībai. Tagad došu vārdu izteikties deputātiem, kas vēlas piedalīties vai uzdot jautājumus. Jautājumu nav? Nu, man būtu daži jautājumi. Pirms es dodu vārdu EADD pārstāvjiem. Man būtu jautājums, vai jūs varētu atbildēt arī uz to, ko nu pat minēja īpašā um, pārstāve, ir šī te 27 lūgumi organizēt vizīti. Kādā veidā jūs varētu palīdzēt šajā jautājumā? Tad, tad izsniegt uh, šos ielūgums. Un es domāju arī, ka būtu labi, ja Eiropas Savienība varētu sniegt ANO īpašajiem sūtnim informāciju, uh, vai nu tādu kā um, apkopēju, apkopojumu par to risku, kāds pastāv, tad, lai jums būtu vispārēja izpratni par situāciju katrā valstī. Man būtu jautājums arī jums. Mēs par to runājām jau mūsu šorīt sanāksmē. Jūs teicāt, ka ir jauna veida cilvēktiesību aktīvisti, tie, kas mūs brīdina par notiekošo, kā piemēram eh, Snaudenkungs. Un varbūt mēs varētu viņus arī atzīt, kā eh, cilvēktiesība aizstāvis, kāds būtu viedok, jūsu viedoklis par šo. Un jūs arī runājāt par zināmām tendencēm, problēmām, ar kurām cilvēktiesība aizstāvi saskārs. Ja mēs paraugamies uz mūsu darbu kārtību, tad mēs galvenokārt uh, uzmanību pievēršam uh, pilsoniskajām, politiskajām tiesībām, bet ne sociālajām uh, tiesībām, piemēram. Ja mēs paraugamies uz cilvēktiesību aizstāvjiem, tad nāks konstatēt, ka mēs vairāk strādājam pie tiem, kas strādā politisko un pilsonisko tiesību jomā, nevis uh, sociāla tiesību jomā. Vai arī jūs pamanat šādu līdzīgu tendenci starptautiskajā mērogā, vai arī jūs varbūt teikt, ka ir cilvēktiesība pārstāvi, kas strādā pie īpašas, uh, ka tie cilvēki, kas strādā pie īpašām pārkāpuma kategorijām, varbūt atšķirs no pārējiem cilvēktiesība aizstāvjiem? Varbūt eh, pārdomājiet atbildes uz šiem jautājiem, jautājumiem, un vispirms es do, došu vārdu Visotskungam un vēl arī komisijas pārstāvim. So, now did I disturb your how Vai es nedaudz izjaucu jūs nodomus, jo Man bija instrukcijas, ka man ir jādod vārds Visotska kungam un pēc tam Lenormāna kungam. Un pirms es dodu vārdu jums, es vēlētos te sveikt diplomātu delegāciju, kas pārstāv Saudarābijas ārlietu ministriju. Sveicinu, sveicu jūs šeit. Mēs šobrīd uzklausījām delegāciju no um, no īpašās uh, sūtnes cilvēktiesību jautājumos, un tagad turpināsim diskusijas. Visāds kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, Sikāgies kundze, cienījamajā komitejas locekļi. Eiropas ārējās darbības dienests vēlētos pateikties īpašai referentei uh, cilvēktiesību jomā par sniegto prezentāciju Mēs priecājamies par jūsu mandātu laikā paveikto darbu un mēs novērtējam jūsu izvērtējumu par tām problēmām, ar kurām saskars cilvēktiesība aizstāvji. Tik tiešām bieži vien um, šiem cilvēkiem uzbrūk ar valsts um, finansētu uh, programmu palīdzību un eh, restriktīvas likumdošanas ieviešana, kas neļauj eh, šiem cilvēkiem strādāt un saņemt startautisko finansējumu, tiek arvien vairāk izmantot mūs, nu, mūsdienās. Tāpat arī uh, ir uh, satraucieši liels skaits nu, to cilvēku, kas ir nogalināti aizstāvot cilvēktiesības, un, pa, un šie noziegumi paliek nesodīti. Otrakārt, mums ir jāpievērš īpaša uzmanība tiem cilvēktiesību aizstāvjiem, kas nonāk vislielākajā riska, riska situācijā, tie, kas cīnās par LGBT tiesībām, kas aizstāv ekonomiskās, sociālās un cita veida tiesības. Um, viņiem uzbrūk bruņoti grupējumi um, un dažādas organizētas grupas. Un treškārt, cilvēktiesība aizstāve arvien biežāk cieši no kiberuzbrukumiem. Elektroniskie uh, informācijas uzglabāšanas līdzekļi tiek izmantot arvien biežāk no uh, cilvēktiesība aizstāvu puses, un uh, bieži vien internets tiek izmantota kā platforma, kur var brīvi paust viedokli, jo īpaši tajās valstīs, kuras neatbalsta vārda brīvību, bet uh, valdības arī uh, palielina savas iespējas manipulēt ar šo informāciju un attiecīgi izmanto arī to, lai identificētu kritiskās, kritiskos um, vēstījumus. Un tā ir viena no lielākajām problēmām cilvēktiesība aizstāvjiem. Lai tiktu galā ar šīm problēmām, mēs lieliski apzināmies, ka mums ir uh, jāizmanto uh, Eiropas Savienības vadlīnijas pēc iespējas labāk. Tāpēc ir svarīgi uzsvērt, ka mūsu politika ir balstīta uz diviem pīlāriem. Viens, protams, ir finansiālais aspekts, par kuru sīkāk pastāstīs komisija, un otrs ir politiskais un diplomātiskais pīlārs, par kuru es vēlētos izteikt dažus komentārus. Mēs nesam esam pieņēmuši uh, Eiropas Savienības uh, uh, pavadošo dokumentu par vadlīnijām. Tātad tās ir vadlīnijas tiem Eiropas Savienības diplomātiem, kas darbojas, darbojas trešajās valstīs. To ir apstiprinājusi politiskā un drošības padome, un te ir sniegts labākās prakses piemēri. Kas attiec uz eh, šiem te. Uh, ielūgumiem, kas būtu nepieciešami. Diemžēl ir tā, valsts nevēlas pakļauties šim lūgumam, bet, kā jūs zināt, īpašo ANO iestāžu ietvaros mēs cenšamies nodrošināt kontakts ar partnervalstīm, mēs cenšamies atgādinot par šo lūgumu uzsveram to, piemēram, arī um, cilvēktiesību dialogu ietvaros ar partneru valstīm. Un pavisam, pavisam nesen mums izdevās panākt arī veiksmīgu rezultātu, proti Azerbaidžāna pēc ilgstoša lūguma izsniedz šo dokumentu visiem an, uh, attiecībā uz visām ANO īpašajām procedūrām. Tātad mēs vienmēr paraugāmies, paraugamies arī uz to, kādas ir šīs te speciālās rekomendācijas attiecībā uz uh, partnervalstīm, un mēs cenšamies uh, to iekļaut mūsu divpusējos kontaktos. Kas attiecas uz informēšanu par vadlīnijām, ļoti daudz, kas tiek darīts vietējā līmenī, to dara Eiropas Savienības misijas un delegācijas. Piemēram, Indijā Eiropas Savienības delegācija ir pārtulkojuši šīs vadlīnijas arī minoritāšu valodās tā izemē, ir publicēti um, raksti vadošajos laikrakstos par šīm vadlīnijām. Saudarābijā Eiropas delegācija piešķir īpašu uh, balvu par cilvēktiesību aizsardzību. Tātad tie ir tikai daži no piemēriem, kas jums parāda, kurās jomās mēs darbojamies par piekļuvu Eiropas Savienības misijām. Tas bieži vien ir sarežģīts jautājums, bet te drīzāk ir runa par to, ka nav pietiekams informācijas uz vietas gan uh, diplomātiem, gan arī cilvēktiesību aizstāvjiem. Tā ir uh, labi izstrādātu praksi, organizēt igadējās sanāksmes, kurās piedalās Eiropas Savienības diplomāti un cilvēktiesība aizstāvi. Un e, šī ir iespēja diplomātiem detalizētāk runāt par e, to situāciju, kādā atrodas cilvēktiesība pārstāv atsevišķās valstīs, un attiecīgi cilvēktiesību aizstāvjiem ir iespēja pateikt, ko mēs varētu e, darīt, kādu atbalstu politisku un citu veidu mēs varētu sniegt Vienlaikus eh, arī šī saikne cilvēktiesība aizstāvjiem ir tā, kas mums ļauj risināt šos jautājumus. Kas nozīmē arī, ka Eiropas Savienībai ir nepārtraukt jāpārskata tas atbalsts, ko tā sniedz. Paldies! Paldies visots kungām un tagad uh, Linar Mārkungs. First, uh, good afternoon. I'd like... Labu pēcpusdienu, daži vārdi. Uh, par mūsu darbu. Mēs visi piekrītam tam, cik uh, šis darbs ļoti svarīgi, ļoti daudzi, kas tam nepiekrīt, viņi neteiks to publiski, bet kad viņi runā par uh, šo ikdienas darbu, tad mēs redzam, jā, ka ir sešu gadu problēmas ar budžetu un, manuprāt, ļoti svarīgi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 Es domāju, ka šis tiešām arī ir labs garants efektīviem darbam. Runājot par pašu ziņojumu, es uzskaitu, ka jūsu astoņi elementi, ko uzskatī, uzsa, uzskaitījāt, ir tiešām ļoti liederīgi un, manuprāt, tie tiešām ir skaidri vadlīnija par to, kas mums ir jādara, kā mums strādāt ar šo jauno instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām. Liels jums paldies par šo ieguldījumu! Tālāk par cilvēktiesību aktīvistiem, kā jau mēs esam to runājuši, diskutējuši ar šo komiteju. Pēdējo 3-4 gadu laikā mēs esam izveidojuši šo cilvēku tiesību aizstāvu mehānismu, kādu var nodrošināt Eiropas Savienība. Labās viņas ir tādas, ka 15. martā oficiāli tika pieņemts jaunais instruments demokrātijai un cilvēku tiesībām, pateicoties šīs komitejas darbam. Paldies parlamentam vispār uh, kopumā. Pirmais šī instrumenta īstenošanas mērķis ir aizsargāt valsts, kur cilvēku uh, tiesības ir vissarežģītākā situācijā. Mm, vēl viens mērķis ir arī nodrošināt uh, finansiālu atbalstu Kopumā mēs varam teikt, ka mums būs lielākā programma pasaulē cilvēku tiesību aizstāvībai. Nav otras tik lielas programmas pasaulē, un tiešām tas ir ļoti svarīgs rezultāts, un es pateicos komitejai par sadarbību uh, Runājot tagad par šo cilvēku tiesību aizsardzības mehānismu, mums tagad ir mūsu instruments, varam strādāt ar to, mēs jau paskaidrojām, kā mēs vēlamies turpināt pēdējo divu gadu a, veikto darbu. Tātad šie trīs komponenti, īstermiņa reakcija, šeit mēs runājām par steidzamo atbalstu mehānismu cilvēku tiesību aizstāvjiem, a, kur ir īpaši riskantā situācijā. Tagad mums tālāk ir vidustermiņš šeit galvenokārt strādājam par cilvēktiesību aktīvistu, apdraudēto aktīvistu pārvietošanu. Un tad, protams, arī ilgtermiņa kompeten, eh, komponente, proti atbalstīt pilsonisko sabiedrību ilgtermiņā, vai tā būtu likumdošana, nesodāmība un daudz citu problēmu risināšana un sinerģijas ar visām iesaistītajām pusēm. Tagad mums ir instrumenti un mēs varam uh, Um, aktivizēt šo mehānismu maijā, jūnijā, jūlijā un būsim ļoti priecīgi arī vēl atgriezties un komitejā vēlreiz par to runāt. Pēdējais komentārs. Tuvāko nedēļu laikā mēs nāksim arī vēl papildus instrumentiem attiecībā uz cilvēku tiesību aizstāvjiem 15 miljonu eiro tiks paredzēti šim mērķim un tad uh, than the other part, but I think that we have been catching up when it gets to human rights defense. Runājot arī par šīm balvām, cilvēktiesību aizstāvjiem, mēs atbalstām un arī Noslēgumā liels paldies par ļoti liederīgo ziņojumu. Paldies komitejai par uh, to, ka esam sasnieguši izviedoši instrumentu. Thank you, uh, Mr. Linomo. Paldies. Paldies. Un tas bija labi, ka jūs minējāt sākumā, ka nevienmēr jābūt uh, viegli cilvēktiesību aizstāvim un uh, no sūtiņa. Šo jautājumu risināšanā Ženevām bieži vien arī dzirdam, ka uh, valdības tiek kritizētas. Uh, Un tad atkal tiek vairot šīs sieņotas sūtnes. Nu, ļoti svarīgi ir šeit stiprināt īpašā sūtņa neatkarību, lai sūtnes var peldīt savu uzdevumu. Un, ja jūs ievērosiet katru savu runas laiku, tad uzklausīsim tagad Vincentu Forestu no Frontline Defenders organizācijas. Arī Hēnel kungu uzklausīsim no Freedom House no Brīseles biroja lūdzu. Uh, Forest kungs. Paldies! Pēcpusdienu visiem paldies par eh, to, ka man uzaicināja. Paldies, Margaret, eh, par šo mm, sešiem gadiem, ko es strādājus. Un... Paldies! Arī es strādājusi ar valdībām, kas sadarbojusies ar mums ar Frontline Defenders. Uh, Atceros, ka jūs eh, arī mūs apciemojat īrijā. Ja Šķiet, tā bija pirmā jūsu vizīte kādā dalība valstī, un tā bija lieliski iespēja arī runāt par šiem svarīgiem jautājumiem, izrīt spiedienu uz valstīm, lai viņas aktīvāk strādātu ar cilvēktiesību jautājumiem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Vairāk kā tika arī minēts, kā no vadlīnijas ir galvenais atsaucas dokuments Eiropas Savienībai, dalību valstīm un vēstniecībām. Mēs zinām, ka galvenais izaicinājums ir īstenot īstenošana. Protams, mēs varam pārskatīt vadlīnijas tekstu, bet paša teksta pārskatīšana nenozīmē, nu, nekad nav nozīmējusi reāli situācijas maiņu praksē. Mums ir jākoncentrējas uz rezultātiem. Atgriezieniskā skaits, ko saņemam no Eiropas Savienības un dalību valstīm, ir visai pozitīvi, taču jautājums vairāk saistīts ar uh, Uh, Eiropas Savienība aktivitāšu efektivitāti un lai šīs aktivitātes būtu um, efektīvāks. Tad, tad divi piemēri, pozitīvs un negatīvs. Vispirms Barbaras minētais. Kolēģis arī Lankā, kas tika aizturēts svētdien un atbrīvots šorīt vienos 30 specifitējā laika. Laikā kopš apcietinājuma un atbrīvošanas es eh, arī eh, sazinājos ar Barbaras eh, bīroju, ar apvienotās karalists vēstniecību. Nu, veicām tādu ļoti efektīvu kampaņu viņa atbrīvošanai, un tas tiešām bija veiksmīgi. Viņi sazinājās ar atbildīgajām iestādēm, un es tiešām ticu, uh, uzskatu, ka viņa atbrīvošana ir saistīta ar spiedienu, kādu mēs izdarījām no ārvalstīm. Tas ir ļoti pozitīvs piemērs. Un otrs ir negatīvais piemērs. Pagājušajā nedēļā, pagājušajā gadā mēs uh, aicinājām vairākas delegācijas organizēt uh, pieņemšanas lai svinētu Frontline Defenders balvas uzvarētāju. Un divkārt mēs saņēmām no delegācijām negatīvas atbildes. Delegācija vadītāji nevēlējās noturēt šādas uzņemšanas, pieņemšanas. Par spīti tam, kā va, eh, šīs vadlīnijas eh, nosaka, kā delegācijām jāpadara arī redzami šī cilvēktiesību aizstāv, aizstāvji, tad, nu, viņām ir arī jāveic šādi uzdevumi. Bet mēs redzam, ka tās acīm redzot un neievēroja šīs konfliktējošās intereses. Tā ir skaitā, protams, arī tirzniecības intereses, taču uzskatām, ka cilvēktiesību aktīvisti tiem jātiek aizsargātiem. Līdz ar to cilvēku ties, šeit nav nekādas pretrunas. Visbeidzot vēlos citēt. Ir arī Jāno īpašā pārstāve, īpašā sūtne un grib citēt Kofi Ananu runājot par šīm interesēm, viņš teica, ka mēs nevaram nodrošināt drošību bez attīstības, un mēs nevarēsim baudīt attīstību bez drošības, un mēs nevarēsim um, baudīt nevienu ne otru bez cilvēku tiesību ievērošanas. Un tādējādi arī aizstāvēsim cilvēku tiesību aizstāvjus aktīvistus. Paldies, un tagad Hēnaukungs. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti īpašā referente. Lielas paldies par šo iespēju izteikties šodien. Kā jau mēs dzirdējām, jau vairāk kārt šodien cilvēktiesība aizstāvis saskars ar milzīgām problēmām. Un mēs esam dokumentējuši dažas no tām savā ziņojumā. Jau astoto gadu pēc kārtas ir Um, pamanām politisko un pilsonisko tiesību samazināšanās, jo īpaši, kas attiecas uz vārdu brīvību un pulcēšanās brīvību. Tāpat kā Frontline, arī mēs eh, tieši strādājam, sadarbojamies ar cilvēktiesību aizstāvjiem. Mēs piedāvājam tehnisko apmācību un arī ārkārtas palīdzību gadījumos, kad eh, viņi nonāk riska situācijā. Uh, vienu gadu laikā vien um, mēs piedāvājām atbalstu 5000 uh, uh, dažādām uh, cilvēktiesību aizstāvu organizācijām. Šī prasība pēc ārkārtas palīdzības uh, palielinās, jo cilvēktiesība aizstāvi saskars ar arvien lielākiem draudiem, kas jau izskanēja, proti arvien restriktīvāk likumdošana attiecībā uz nevalstiskajām organ, organizācijām, uzraudzība internetā, tāpat nomēlnošana. Un jaunie mediji paver jaunas iespējas cilvēktiesību aizstāvjiem, bet vienlaiks arī iespējas valdībām un nevalstiskajām iestādēm vērsties pret pilsonisko sabiedrību. Un Pagājušā gada novembrī mēs organizējām konferenci par to, kā uzlabot aizstāvības stratēģijas eh, cilvēktiesību aizstāvjiem, kas darbojas internetā. Mm, tajā piedalījās 60 eh, aktīvisti, donori, palīdzības sniedzēji kā mēs eh, un tehni, tehniskie speciālisti, kas runāja par to, kā mēs varētu uzlabot šos mehānismus un uh, Mēs esam sagatavojuši arī rekomendācijas, kas ir šajā ziņojumā, kur es jums vēlāk izplatīšu, bet galvenais signāls, galvenais vēstījums, kas izskanēja un kas jau tika pieminēts arī šodien, ir proti mums ir jākoncentrē mūsu uzmanību uz digitālo drošību, mazāk uz uh, uh, šo te digitālo uh, digitālās drošības instrumentu izstrādāšanu, bet vairāk mums ir jākoncentrējas uz to pienācīgu izmantošanu. Un vispirms mums ir jākoncentrējas uz uh, kontekstu, kurā darbojas uh, cilvēktiesība aizstāvi, mums ir viņi labāk jāapmāca, lai šī apmācība tiktu nodot arī tālāk kolēģiem, jo pretējā gadījumā šī instrumenta, kas ir mūsu rīcībā, būs absolūti nekam nederīgi, ja tie netiks pienācīgi izmantoti. Uh, No šīs konferences izrietēja piecas rekomendācijas, ar kurām vēlos iepazīstināt. Vispirms mums ir jāizmanto holistiski pieeja programmējot, ņemot vērā fizisku, digi, digitālo, uh, psiholoģisko un uh, cita veida kapacitāti, tātad cilvēktiesība aizstāvējiem mainīt savu uzvedību gadījumos, kad viņi nonāk riska situācijām. Otrakārt, tātad mazāk instrumentu, bet labāk apmācīt aktīvisti, kas izmanto esošos instrumentus. Trešā rekomendācija ir izmantot kondicionalitāti, um, strādājot ar partneru valstīm, sniedzot atbalstu trešajām valstīm. Ceturtā rekomendācija ir līdzīga, proti mums ir jāizmanto diplomātiskie kanāli, lai uzsvērtu valsts atbildību, ko jau uh, minēja arī īpašā referenta, lai aizsargātu aktīvistus, un piektā rekomendācija mums ir jāuzlabo veicinošie pasākumi, um, sagatavojot un iesaistot tātad tādas organizācijas kā mūsējā, par ko es, protams, varu jums sniegt arī papildus informāciju, ja jūs to vēlaties. Paldies! Paldies Hēnel kungam! Kad jūs runājat par jaunajām tehnoloģijām un medijiem, kas tiek izmantot gan labos, gan netik labos nolūkos, rīt mums ir paredzēts um, sanāksmi aiz slēgtām durvīm, paplašinātā biroja sanāksmi, lai runātu par jaunajām vadlīnijām, kas tiek gatavots par vārda brīvību gan internetā, uh, gan arī uh, citos medijos. Tāpēc es domāju, ka mēs noteikti runāsim par šīm, šiem jautājumiem. Pirms es dodu vārdu noslēgumu runai īpašai referentei. Tanokungs vēlas izteikties. Paldies, priekšsētājs, vēlētos uzdot jautājumu, ko uzdot, eh, es vēlētos uzdot jautājumu eh, Margaretai Sikagei par eh, pagājušo plenāru sesiju un LGBT tiesībām Āfrikā. Uh, Jūs eh, nākat no Ugānas un varbūt jums būs grūti atbildēt uz šo jautājumu, bet vai jūs varētu pateikt, kādā situācijā ir eh, cilvēktiesība aizstāv, kas aizstāv LGBT, jo īpaši domājot par šo likumu, kas paredz ārkārtīgi striktus eh, pasākums attiecībā uz homoseksuāliem cilvēkiem? Tāpēc e, šeit e, parlamentā izskanēja pat ierosinājums iespējams e, pārtraukt kotono līgumu darbību. Un vēl viens jautājums arī par kādu gadījumu Nigērijā. Tas arī ir delikāts jautājums, bet ir ļoti grūti LGBT pārstāvjiem un arī viņu uh, cilvēktiesību aizstāvjiem kaut ko darīt. Tā kā jūs labi pārzinat reģionu, varbūt jūs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Paldies! Paldies, Tanaka kungs! Un Gribētu arī pieminēt, ka pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām rezolūciju par šo jautājumu Strasbūras plenārsesijā. Es atvainojos, mēs esam mazliet iekavējuši, bet ja jūs varētu atbildēt uz visiem jautājumiem, mēs būtu patiešām pateicīgi. Um, I want to thank you very much for your comments. Paldies, paldies par jūsu komentāriem. Lielas paldies arī par uzslavām par manu darbu. Es gribētu vēlreiz pateikties par jūsu sniegto palīdzību cilvēktiesību aizstāvjiem. Gribu apgalvot, ka tas ļaus uh, aizstāvjiem strādāt daudz labāk. Jūs uh, man uzdevāt vairākus jautājumus. Viens bija par ziņotājiem, otrs bija par aizstāvjiem, eh, kas strādā pie ekonomiskajiem un vidas jautājumiem, un arī tāpat par LGBT eh, jautājumiem. Par ziņotājiem es vēlētos, lai jūs eh, ieskatāties manu kolēģu ziņojumā īpašais ziņotājs vārda brīvības jautājumos. Viņš ir uzrakstījis ziņojumu, kurā ir izklāstīta nostāja par uzraudzību un uzraudzības ietekmi. Tāpat e, šeit tiek skatīti arī ziņotāju jautājumi. Noteikti, ka jums būs noderīgi iepazīties ar šo ziņojumu. Augstais pārstāvis arī izdeva paziņojumu par ziņotāju jautājumiem. Es esmu sagatavojusi divus ziņojumus. Viens ir par īriju un viens ir par Dienvidu Koreju. Arī šeit es esmu sniegusi nostāju par ziņotājiem. Dienvidu Korejā aizstāvji sniedza informāciju par korupcijas lietām. Un pret viņiem tika vērsta atriebība. Tātad Korejas republikā es teicu, ka ziņotāji šādos gadījumos būtu jāaizsargā. Ziņotāju problēma mūs pārsteidza, kā jūs redzat, eh, savos sešos darbu gados nesmu tā īsti veltījusi nevienu ziņojumu un arī nav veikts pārāk daudz pētījumu par šiem jautājumiem. Taču tagad šis laiks ir pienācis, un es patiešām ceru, ka mans pēctecis pievērsīs šim, uzmanī, šim jautājumam pienācīgu uzmanību. Šo jautājumu šajos sešos gados es neesmu tā īsti pētījusi, bet vēlos teikt, ka esmu iekļāvusi ziņotā elementus savos ziņojumos par īriju un arī par Dienvidu Koreju. Tāpēc mans lūgums jums iepazīties ar šiem ziņojumiem. Jautājumi par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Jā, dažkārt eh, politiskās tiesības tiek uztvertas par svarīgākām nekā sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības. Piemēram, Ja jūs redzat, ka cilvēki vēršas pret uh, liela apmēra attīstības projektiem, piemēram, kur tiek būvēta aizsprosti, dažādas uh, šahtas, ieguves industrija, tad bieži vien šie cilvēki ir ļoti nabadzīgi. Viņi pat īsti nesaprot, ka tas, ko viņi dara, ir viņu tiesība aizsardzība, bet tā ir. Viņi aizsargā savas tiesības izdzīvot, viņi aizsargā tiesības uz zemi, uz izdzīvošanu, uz tīru ūdeni, uz tīru vidi. Tas nozīmē, ka tie ir aizstāvji, kas ir visvairāk apdraudēti. Dažkārt var arī redzēt, ka viņu balsis neviens nesadzird un viņu balsis nesadzird vai nu tāpēc, ka viņi atrodas ļoti attālos reģionos, kur notiek šāda veida darbība, viņi neatrodas galvaspilsētās, kur ir daudz vairāk cilvēku un kur ir daudz asāk izsakās par savām politiskajām tiesībām, bet tas nenozīmē, ka šo cilvēku balsis būtu mazāk nozīmīgas. Es vienmēr esmu uztvērusi ekonomiskās, sociālās un kultūrās tiesības tikpat augstu kā politiskās tiesības, un attiecīgi arī aizstāvji ir vienlīdz jāaizsargā. Tad tā ir viena aizstāvju kategorija, kas ir vēl vairāk apdraudēta un kurai ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Tātad tie, kas strādā pie zemes tiesībām, sociālajām, ekonomiskajām, kultūras un vidas tiesībām, ir jāaizsargā. Uganda ir pieņēmusi LGBT un homoseksualitātes likumu. Šī situācija ir smaga, jo īpaši Ugandas LGBT kopienai un tiem, kas strādā pie šiem jautājumiem. Viņu drošība un labklājība tagad ir apdraudēta. Pirmkārtām tāpēc, ka Cilvēki šajā valstī ir ļoti lieli homofobi. Mēs arī paudām valdībai, ka valdības pienākums ir aizsargāt visus savus pilsoņus. Ja valdība nespēja nodrošināt šādu pārliecību, ka pilsoņi tiks aizsargāti, tad, eh, protams, ka eh, šī problēma skār visas kopienas. Ja uh, ir cilvēki, kas dzīvo homofobā sabiedrībā, tad, protams, ka viņi jebkurā brīdī riskē ar uzbrukumiem. Uh, Vienlaicīgi tā tad ir jādomā par valsts aizsardzību un arī par kopienas aizsardzību. Policija nevar būt visur. Tā ir galvenā problēma. Līkums jau ir pieņemts. Tagad mums ir vajadzīga pēc ieviešanas stratēģija. Kādas stratēģijas mēs šeit varētu izvēlēties pēc tam, kad likumi ir pieņemti? Viena no šīm stratēģijām ir šāda. Juristu grupā ir sākusi gatavot šīs likumdošanas nodošana konstitucionālai tiesai, otrreizējai pārlūkošanai. Šādu stratēģiju mēs pašlaik pētām, proti šo likumu leģitimitāti vajadzētu apstrīdēt un vajadzētu skatīt, vai šie tiesību akti uh, ir atbilstoši konstitūcijai. Īsti neko daudz vairs nevaram tagad iesākt. Likums ir parakstīts, mēs varētu tagad lobēt, lai šo likumu atceļ, bet pat piekļuve tiesām varētu būt vienkāršāks ceļš. Tātad tāda ir pašreizējā situācija, un mums noteikti vajadzētu sniegt visu vajadzīgo atbalstu juristiem, lai viņa viedie prāti pārliecinātu tiesnešus, ka šis likums neatbilst konstitūcijai. Ja šī lieta netiks uzvarēta konstitucionālajā tiesā, tad vēl ar vienu to varēs iesniegt augstākajai tiesai, lai augstākā tiesa skata šo jautājumu. Situācija ir ļoti sarežģīta. Vajadzētu izstrādāt vairāk stratēģiju par to, kā strādāt ar kopienām kā veicināt izpratni kopienās par iecietību pret LGBT cilvēkiem. Paldies! Liels paldies! Paldies arī par to, ka ieradāties uz mūsu apakškomitejas sanāksmi. Liels paldies, ka mm, paudāt mums savu pieredzi un izklāstījāt arī savas rekomendācijas. Liels paldies par sešu gadu darbu. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, Un e, šeit e, mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa par situāciju cilvēktiesību aspektu jautājumos Ukrainā. Tagad došu vārdu savam kolēģim Andrejam. So, start. <clears throat> Labi, sāksim. Dāmas un kungi, pirmkārtām es vēlētos visus jūs sveikt šajā mūsu uz, uz sanāksmes daļā. Tagad pievērsīsimies aspektiem, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām Ukrainā attiecībā uz notikumiem, kas notika Ukrainā un attiecībā uz šo situāciju, kas Ukrainā turpinās. Pēdējās nedēļās vai īsnībā pat mēnešos mūs patiešām uztrauc tas, kas eh, notiek Ukrainā. Visa šī situācija, krīze, scenārijs, ar ko mēs saskaramies, mums visiem ir ļoti labi pazīstams. Mēs redzam, kā mierīgie protesti, kas um, sākās pēc tam, kad netika parakstīts nolīgums ar Eiropas Savienību, eskalēja. Un mēs arī visi atceramies to, kas vēlāk notika Maidana laukumā. Šis laukums ir diezgan pazīstama vieta, kur bieži notiek dažādi protesti un demonstrācijas. Vēlāk šo laukumu sāka dēvēt par Eiromaidena laukumu, tieši pateicoties šiem protestiem. Vēlāk šīs demonstrācijas kļuva vardarbīgākas, tika ziņots par pirmajiem upuriem, un pēc tam sākās jau reāls kaujas, tika izmantoti arī drošības spēki. Tā rezultātā gāja bojā vairāk nekā simts cilvēki. Daži upuri, kas cieta šajā procesā, vēl ar vienu atrodas slimnīcās, Ukrainā un arī citur, tā skaitā Polijā. Kā jūs zināt, Ukraina tagad saskaras ar ļoti lielu politisku krīzi. Jūs zināt, ka ir notikusi valdības maiņa, un tagad parlamenta vadītājs ir uzņēmies pagaidu valsts prezidenta pienākumus. Uztraucoši ir tas, ka upuru skaits maidana laukumā ir tik augsts. Vēlētos arī atgādināt, ka pirmais upuris, kas gāja bojā, bija Baltkrievijas pilsonis. Pēc tam, ja nemaldos, gāja bojā Armēnijas pilsoņi, ebreji un tālāk arī Ukrainas pilsoņi. Tas tikai vēlreiz pierāda, ka cilvēki, kas protestēja Maidena laukumā, īstenībā pārstāvēja ļoti dažādas cilvēka grupas, taču vienlaicīgi viņi tomēr nolēma cīnīties par šo visiem tik kopīgo mērķi. Šeit ir runa par cilvēktiesībām. Tie ir runa arī par atbildību, kuram ir jāuzņemas vaina par šiem notikumiem. Šeit ir runa par brīvību uz ielām un arī par vainīgo tiesāšanu. Es gribētu jums atgādināt, ka cilvēktiesību jautājumos mēs nedrīkstam tagad uh, vairs neskatīties uz situāciju Ukrainā. Krīze taču ļoti labi rāda, cik eh, saspringusi ir visa šī situācija. Te ir runa par eh, cilvēku grupu, kas vēlas orientēties uz cilvēktiesībām un demokrātiju, vēlas skatīties Eiropas virzienā. Un pēc tam parādās, ka īstenībā šajā valstī nevāda nekādi tiesiskuma principi. Šeit ir ārkārtīgi liela korupcija un valsts institūcijas ir ļoti vājas. Līdz ar to tas ir novedis pie tādas pat kā atkarības. Šodien savās diskusijās mēs negribam runāt uh, tikai par situāciju Krimā. Tā arī mums ir ļoti labi zināma. Mēs redzam, ka e, šādai situācijai nav nekādu precedentu, un mēs pat varam runāt par invāziju šajā Ukrainas daļā. Eiropas parlaments ir nācis klajā ar šādu paziņojumu, un īstenībā šeit ir runa par, pat par starptautisko tiesību pārkāpumu. Tas viss izraisa ļoti bīstamu scenāriju. Mēs arī zinām, ka pašreizējā posmā Krīmas pašpasludinātā pārvalde ir pat vērsusies pret Ukrainas karavīriem. Ferčinovs ir nosaucis šo referendumu par farsu, kas tiek izvērsts Ukrainā. 7. martā Ukrainas parlaments uzsāka parlamentāru izmeklēšanu par notikumiem Maidana laukumā. Vienlaicīgi Krievijas parlaments arī pieprasīja atsevišķu neatkarīgu izmeklēšanu. NVO un arī starptautiskās organizācijas, tā skaitā Eiropas padome, ir uzsākušas dokumentu apkopošanu par atsevišķiem gadījumiem un ir aicinājušas, lai tie, kas ir vainīgi, tiktu saukt pie atbildības. Tas attiecas arī uz to, kas notiek Krīmā un Ukrainas austrumu daļā var ļoti labi saprast, ka pašlaik eh, rīcības brīvība ir diezgan ierobežota. Ir grūti pateikt, vai visi šie notikumi ir sistemātiski un cik tālu eh, šeit vajadzētu vainot vājās institūcijas. Arī cilvēktiesību situācija mūsu parlamentam šķiet uztraucoša. Mums vajadzētu arī uzstāt, lai cilvēktiesību pārstāvis izteiktos daudz skaidrāk un nepārprotamāk. Protams, mēs saprotam, ka šie jautājumi saistās arī ar austrumu partnerību, un, protams, šo pēcpusdienu mēs nevarēsim aptvert tik plaši jautājumu spektru. Jebkurā gadījumā es domāju, ka mums vajadzētu ļoti cieši un detalizēti pievērsties cilvēktiesību jautājumiem. Mums vajadzētu domāt arī par izaicinājumiem, kas attiecas uz tiesiskumu, uz nesodāmību. Un mums vajadzētu arī skatīties, cik tālu šeit ir saikne ar starp institucionālajiem aspektiem. Galvenokārt mums vajadzētu koncentrēties uz to, kā Eiropas Savienība šajā situācijā var vērsties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Vajadzētu nodrošināt, lai tiek saglabāts tiesiskums un demokrātija. Mums ir jāsaprot, kā mēs varam sniegt palīdzību, kādu lomu šeit vajadzētu spēlēt starptautiskajām organizācijām. Šeit, es domāju, arī Eiropas iestādes Esam uzaicinājuši viesus. Tiek nodrošināts arī tulkojums 25. kanālā uz Krievu valodu un no Krievu valodas. Tagad vēlētos jūs iepazīstināt ar mūsu viesiem. Taņa Mazura, Ukrainas um, Amnesty International nodaļas vadītāja, Aleksandra Novičkova, viņa pārstāv Pilsonsko brīvību centru. Marina. Sapoka no Eirovoč. Nē, es atvainojos, paskatījos nepareizajā virzienā. Sapokas kundze, viņa pārstāv Ukrainas cilvēktiesību organizāciju monitoringa jomā. Pirmā izteiksies Taņa Mazura. Viņa ir eksperte arī tiesu sistēmas trūkumos, un viņa arī mums pastāstīs, kā Eiropas padome un Eiropas Savienības iestādes varētu sniegt palīdzību Ukrainai visefektīvākajā veidā. Mums nav pārāk daudz laika. Es gribētu jums norādīt, ka jums tiek atvēlēts tikai 8 minūtes, lai izteiktos. Paldies! Es izteikšos angļu valodā. Kopš Maidana protestiem, kas sākās 2013. gada 21. novembrī, Amnesty International ir dokumentējusi vairākus cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus, tā skaitā mierīgas pulcēšanās tiesību pārkāpumus, atkārtotus um, spēka pielietošanas gadījumus, vēršanos pret tiem, kas um, mēģināja protestēt, spīdzināšana, piespiedu aizvešana, negodīgas tiesas, negodīgas tiesas lietas un arī neapbruņotu protestantu uh, apšaudīšana. Es gribētu jums izstāstīt kādu stāstu. Tas ir 55 gadus vecās Irinas Rapčeņukas stāsts. 1. decembrī Irina ar savu vīru un dēlu bija mierīgo protestantu vidū Maidanas laukumā, Kīvas neatkarības laukumā. Viņa mums pastāstīja, ka, kad viņa un viņas ģimene devās ar uh, blakus esošajām vielām, viņa redzēja, ka parādās biezi dūmi. Un, uh, līdz ar to nevarēja redzēt, kā uzbrūk vairāki apbruņotie policisti. Viens uh, policists aizsarga apģērbā uh, iesita uh, Irinai sejā ar savu nūju. Sitiens bija tik smags, ka uh, viņai patika iedragāti sejas kauli. Viņai tika salauzts deguns, galvas kaus, viņai tika uh, nodarīts kaitējums labajai acī, un viņa cieta arī no smadziņas atrisinājuma. Tā visa rezultātā Irina Repčeņuka vairs neredz ar savu labo acī. Nav īsti skaidrs, vai viņa atgūs redzi šajā acī. Tagad es vēlētos jums pastāstīt par Vladislavu Cilītski. Viņš ir 23 gadus vecs datorprogrammētājs no Kievas. 20. janvārī sadursmēs Gruševskas ielā Vladislavu aizturēja policists apmēram 9. vakarā. Viņš bija protestantu grupā, kas atradās virs ieejas Dināmo futbola laukumā virs kolonādes. Daži no grupas īstenībā bija metuši molotova kokteļus uz policistiem, taču saskaņā ar viņa advokāta teikto Vladislavs nebija metis šos kokteļus. Vladislavs tomēr tika nomests no 13 metrus augstās kolonādes un pēc tam tika aizvilkts līdz policijas, policijas mašīnai. Vladislavs stāstīja, ka viņu vilka aiz viņa paša šāles, kas bija cieši apmest ap viņa kaklu, un pēc tam Viņa lūpa arī tika ievainota, un viņa muta bija pilna ar asinīm. Tad, kad viņu aizturēja, policisti viņam uh, uzpūta piparu gāzi, tā skaitā viņa biksēs. Vladislava aizveda uz slimnīcu ap uh, vieniem no rīta 21. janvārī. Uh, medicīniskā informācija, ko sniedz viņa advokāts, apstiprina, ka viņš ir cietis no galvas kausa lūzuma, viņam ir lausta sejas kauli, viņam ir sadragāta labā acs, viņš ir arī cietis no smadzeņu satricinājuma un arī viņam ir asins izplūdima uz kakla. Tie tikai daži no upuru ziņojumiem, ko Amnesty International ir uzklausījusi. Protestos ir ievainoti tūkstošiem cilvēku. Pašlaik vismaz 116 cilvēki, tā skaitā 17 policisti, ir nogalināti. Uh, Visi šie upuri un viņu ģimenes pieprasa, mm, mm, lai tiktu, lai valdītu taisnīgums, un viņi to ir arī pelnījuši. Vajadzētu atgādināt, ka simtiem tūkstošu cilvēku piedalījās protestos jau 30. novembrī. Viņiem bija vajadzīgā drosme, viņi riskēja pilnīgi ar visu, lai paliktu šajā laukumā vesels trīs mēnešus. Viņi iestājās par šī režīma izbēgšanu, un viņi iestājās arī pret policijas nesodāmību. Viņi iestājās par taisnīgumu. Šie cilvēki vēl ar vien cer, ka jaunā valdībā sniegs atbildes uz viņu jautājumiem, ievēros cilvēktiesības un nodrošinās taisnīgumu viņu mājās Ukrainā. Vēl ar vienu ir saglabājušās iekšējās un ārējās problēmas, mēs to ļoti labi apzināmies, bet neskatoties uz to, Ukrainai ir iespēja pāršķirt jaunu lapusi savā vēsturē. Tieši tāpēc neatkarīga un objektīva visu cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšana attiecībā uz visu to, kas notika Eira Maidena protestos un pēc tam, ir viena no augstākajām prioritātēm jaunajām Ukrainas iestādēm. Jebkurš policists vai amatpersona, kuru atzīst par vainīgu šādu pārkāpumu izdarīšanā vai arī šādu pārkāpumu atbalstīšanā, ir e, jāsoda, viņam ir, eh, viņš ir, viņa lieta ir jāskata kriminālās un disciplināros procesos. Mēs uzstājam, ka šādi procesi ir jāveic un eh, jāsniedz atbalsts šādu izmeklēšanu veikšanai. Tieši tāpēc mēs pagājušajā nedēļā tikāmies ar eh, ģenerāla prokurora darbiniekiem, un mēs saņēmām informāciju, ka palīdzība šādā izmeklēšanā tiks ļoti augsts novērtēta. Šeit Eiropas Savienība varētu palīdzēt, kā varētu atbalstīt Eiropas padomes iniciatīvu, palīdzēt un izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus, kas ir veikti pēdējo četru mēnešu laikā, un arī nodrošināt eh, savus speciālistus uz vietas. Bet, lai virzītos uz priekšu, izmeklējot cilvēktiesību pārkāpumus un eh, tiesājot tos, kas eh, ir tajos iesaistīti, Mēs sapratām, ka ar to nepietiks. Mums ir jāatcerās par eh, to, kādus briesmīgus uh, attēlus mēs redzējām televīzijā visur pasaulē. Mēs redzējām, ka protestantus izģērba, viņus pazemoja un viņus sita. Tas norāda, ka uh, šī ir ārkārtīgi ilga un sena problēma Ukrainā. Policija visu laiku ir bijusi nesodāma. To nevar ignorēt. Šie notikumi skaidri parāda uz to, ka ir vajadzīga ļoti tālajoša, kompleksa un sistēmiska tiesība aizsardzības iestāžu reforma šajā valstī. Amnesty International uzskata, ka šīs reformas ir jāuzsāk, izveidojot neatkarīgu policijas sūdzību mehānismu, lai vērstos pret policijas veiktajiem pārkāpumiem. Tas būs vienīgais dzīvotspējīgais ilgtermiņa risinājums, lai pieliktu punktu spīdzināšanai un nesodāmībai. Eiropas cilvēktiesība tiesas spriedumos ir kritizētas izmeklēšanas procedūras, tāpat arī ir izteikti apgalvojumi par spīdzināšanu un sliktu attieksmu Ukrainā. Tiek rekomendēts izveidot jaunu sistēmu cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanā. Tagad ir pienācis laiks ieviest šādu sistēmu, un demonstrēt skaidru politisko gribu eh, saukt policiju pie atbildības. Šeit vajadzētu palielināt ārkārtīgi zemo uzticēšanās līmeni tiesība aizsardzības iestādēm Ukrainā. Jaunās Ukrainas varas iestādes nedrīkst atkārtot eh, pagātnes kļūdas, piemēram, tas, ka policijas nesodāmība nekad nav tikusi risināta. Uh, Eiropas Savienībai šeit ir jāspēlē ļoti nozīmīga loma savās attiecībās ar Ukrainu. Vajadzētu uzstāt uz struktūrālām pārmaiņām, kas nāktu par labu visai Ukrainas tautai. Eiropas Savienībai ir jānodrošina pieeja, kas balstās uz cilvēktiesībām visos savos darījumos ar Ukrainu. Es gribētu jūs aicināt, Eiropas parlamenta deputāti, uh, nodot šo ziņu tālāk arī citiem lēmumu pieņēmējiem Eiropā. Cilvēktiesības nedrīkst kompromitēt, jo īpaši tagad, pēc eh, tik eh, smagas cīņas, ko ir izcīnījuši daudzi ukrāņi. Paldies! Thank you very much, madam Taņa Mazur. Lielas paldies eh, Taņai Mazurai, un tagad nākamais, run, nākamā runātāja ir Aleksandra Novičkova. Viņa eh, pārstāv eh, Eiro Maidana grupu SOS un uh, ir strādājusi pie cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem. Viņa runās arī par to, kā centrs pilsoniskiem pētījumiem organizē savu darbu, jo īpaši attiecībā uz minoritātēm. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Arī es uzstāšos angliski. Patiesībā es pārstāvu uh, pilsoņu iniciatīvu Eiro Maidānu SOS, uh, kas tika izveidota pēc uh, um, protestētāju apkarošanas 14. novembrī. Jo vairāk uh, varas iestādes vērsās pret cilvēkiem, jo vairāk cilvēki izgāja ielās un radās arvien jaunas iniciatīvas. Mēs bijām viena no iniciatīvām, kas atbilstīja uh, juridiskās tiesības, un mēs strādājām ciešā sadarbībā ar centru, kas ir veltīts pilsoniskajām brīvībām. Mums ir lielākā datu bāze, kas apkopā cilvēktiesību pārkāpumus, un mūsu necetā, nesenā iniciatīva bija iniciatīva arī Krimā. Mums ir tā dēvētās mobilās grupas, kas pārvietojās Krimā un konstatē, kāda ir situācija uz vietas. Kopš marta sākuma apmēram 20 uh, sociāli aktīvisti un žurnālisti ir pazuduši Kruvā, Krimā. Uh, liels skaits joprojām ir pazuduši bez vēsts, un viņi centās dažādos veidos uh, protestēt pret pašreizējo Krimas valdību. Uh, un Krievijas spēku ievešanu. Runa ir par dažādas valsts piedarības, dažādu valsts piedarību cilvēkiem. 20 astoņi aktīvisti ir pazuduši bez uh, vēsts. 15 eh, no viņiem tika atrasti apcietinājumā, Gandrīz visi ziņoja par to, ka viņi ir tikuši spīdzināti un dažādā veidā ja, iebiedēti. Ahmedovs, eh, piemēram, eh, tika eh, spīdzināts līdz nāvei tikai tāpēc, ka viņš bija aktīvists un viņš bija devies uz vietējo uh, armijas iecirkni, lai brīvprātīgi pieteiktos Ukrainas armijā. Uh, Mm, diemžēl neatkarīga izmeklēšana nav notikusi, un šī situācija ir eh, cilvēkiem, kas ir paziduši bez vēsts un Krievijas eh, spēku darbību Krīmas pussalā, ir ārkārtīgi līdzīga tam scenārijam, ko mēs piedzīvojām eh, Čečenijā. Tātad cilvēki tiek spīdzināti, iebiedēti, bruņoti cilvēki iebiedē vietējos cilvēkus, tiek pārmeklēti dzīvokļi, tiek pārmeklēt transporta līdzekļi, um, tiek iezīmētas um, mājas. Tie visi ir masveida cilvēktiesība pārkāpumi, kas tiek īstenot Krimā. Krievijas uh, militāro uh, spēku darbība arī tika uh, konstatēta Krimā. Um, Viena persona no tām, kur darbojas eh, Krimā, ir darbojusies savulaik arī Čečenijā. Un eh, pašreizējā situācija var novest pie, pie eh, situācijas pasliktināšanās. Tā tik tiemā, tiešām ir bezprecedenta situācija. Un tas ir destabilizējošs faktors arī kaimiņu valstīm. Pastāv seši mīti par Krīmu. Piemēram, tas, ka Krimas iedzīvotāji ir pauduši savu vēlmi eh, pievienoties Krievijai eh, referendumā eh, šā gada 16. martā, bet pilsoniskās sabiedrības pārstāvji ir paziņojuši, ka tas nav bijis patiesa referendums, jo ir tikuši pārk tieš, tikušas pārkāptas cilvēktiesības un tik tiešām nevar runāt par patiesu cilvēku uh, gribas paušanu, ja viņus uh, iebiedē uh, bruņoti cilvēki. Tālāk tiek apgalvots, ka uh, Krievu minoritātes uh, tiesības tiek pārkāptas, bet uh, 90% skolu nodrošina mācības Krievu valodā, lielākā daļa mediju translē Krievu valodā. Tātad Krievija aizsargā savus pilsoņus. Tas ir vēl viens mīts, jo uh, dubultā pilsonība to nepieļauj Ukrainas likumdošana, un lai pieņemt Krievijas pilsonību, ir jāatsakās no iepriekšējās pilsonības. Tad, tad tas viss uh, nav uh, ticis pienācīgi ievērots, uh, pātrināt izsniedzot Krievijas m, mm, pases. Tālāk, proti par to, ka Krima vēlas pievienoties Krievijai. Saskaņā ar datiem 41% sabiedriskās domas it kā būtu par pievienošanos, taču tas nav iedzīvotāju vairākums. Um, Krima it kā īstenojot uh, pašaizsardzību, bet šie neidentificētie uh, bruņotie cilvēki patiesībā uh, pārvietojās uh, Krievijas armijas uniformās bez uzplečiem. Tāpat ir daudz pierādījumu tam, ka uh, Krievijas militārais spēki ir bijuši uz vietas jau no paša sākuma. Tas ir uh, konstatēts intervējot šos cilvēkus, žurnālisti to ir konstatējuši. Un visbeidzot, par it kā leģitīmo varu Krimā. Patiesībā nav šādas uh, leģitīmās vāras, jo Krievijas vienotības partijas vadītājs ir ticis ievēlēts uh, īstenojot milzīgas cilvēktiesību pārkāpums. Un Krievijas vienotības partija patiesībā nekad nav bijusi starp ietekmīgākajām partijām. Tā ir saņēmusi 3% vēlētāju balsu 2010. gada vēlēšanās Ukrainā un mazāk. Un, un, un, un tā, tā, tā, tā nav pietiekamais, pietiekams atbalsts. Taču, pateicoties Krievijas militāro spēku atbalstam, leģitīmā uh, Kievas valdība it kā turpina darboties, ir notikuši vairāk cilvēktiesību pārkāpumi. Šī te cilvēku pazušana bez vēsts, spīdzināšana, vietējo dzīvotāju iebiedēšana. Mēs lūdzām palīdzību no Eiropas parlamenta cilvēktiesību komitejas. Un mēs lūdzam palīdzību, palīdzību ikvienam, kas var mums palīdzēt. Ikvienu, kas var palīdzēt Ukrainas cilvēktiesību aizstāvjiem. Pirmais lūgums ir īstenot patiesu iz, izmeklēšanu par cilvēktiesību pār, um, pārkāpumiem. To var darīt gan no protestētāja puses, gan no valdības uh, pārstāja puses. Tad tik viens, kas tiek uh, atzīts par vainīgu, attiecīgi tiek arī sodīts. Tā tam vajadzētu būt. Tālāk. Finansiāla palīdzība Ukrainai ir nepieciešama, bet ir nepieciešams arī audits par šo finansiālo palīdzību, un šīm procesam ir jābūt pēc iespējas skaidrākam un atklātākam. Mēs uh, lūdzam atbalstu arī uh, reformu uzraudzīšanā reformu, ar kurām ir paredzēts eh, mainīt līkumus, nodrošināt neatkarīgu tiesu vāru, jo tā ir milzīga problēma, ar kur mēs saskaramies šobrīd, proti tiesu darbība un tieslietu procedūra. Un visbeidzot, misijas cilvēku tiesību situācijas uzraudzīšanai, eh, jo īpaši Krimā, jo situācija ir nedaudz mainījusies cilvēktiesību jomā, bet ir jāparaugās uz to, vai politiskās tendences tik tiešām ir mainījušās. Pilsoniskā sabiedrība šobrīd Ukrainā ir ļoti konsolidēta. un jāizmanto šī konsultācija, lai īstenot turpmākas reformas cilvēktiesību jomā. Tāpēc mums ir nepieciešama, zinām, atba, at, palīdzība no Eiropas Savienības puses, lai nodrošinātu atklātu procesu un uh, veiksmīgu darbību cilvēktiesību aizstāvjiem. Liels paldies! Liels paldies! Nākamā runāja uh, ir Cepakas kundze. Viņa pārstāv uh, Ukrainas cilvēktiesību asociāciju kas uzraugrītības ieviešās iestādes, viņi prezentēs savu darba rezultātus, kas ir veikts pēdējo mēnešu laikā. Darbs, uh, kurš nozīmē uzraudzīt tiesību sargājušo iestāžu darbību un kas notika patiesībā šo mirmīlīgo demonstrāciju laikā. mēs arī tad uzzināsim, kas noticis arī Krimā. Turpināšu krieviski. Organizācija, kurā я работаю, organizācija, kurā es, strā, es strādāju, eh, sāka darboties Eirodan protestos jau sākot no novembra. Mēs sniedzām sistemātisku monitoringu par to, kā darbojās policija un citas varas iestādes protestu laikā. Šeit vajadzētu atzīmēt, ka sākot ar oktobra beigām un līdz pat uh, Ukrainas protesta sākumam, šeit bija vairāk punkti, kuri noteikti bija analīžu vērti, un arī tagad mums vajadzētu skatīties un uzmanīgāk izmeklēt visus šos gadījumus. Katru reizi, kad notika šāda stāšanās pretī šiem gadījumiem, e, uzsāka arvien spēcīgāku e, pretestības vilni. Uh, Pirmie uzbrukumi policijai sākās 30. novembra naktī, tad, kad studentu grupa uh, uz nakti apmetās Maidana laukumā. Tātad studenti, kas palika Maidanas neatkarība laukumā, tika uh, ar varu izvilkti no šī laukuma, to darīja policijas spēki, uh, Un eh, policija šeit piemēroja gan spēku, gan arī īpašus eh, līdzekļus, kurus šajā situācijā noteikti nevajadzēja izmantot, tāpēc, ka šie protestējošie vispār neietekmēja sabiedrisko kārtību, daži no viņiem vispār gulēja, un viņi pat nesaprata, ka pret viņiem izmanto šādu spēku. Šī situācija beidzās tā, ka 30 cilvēki tika aizturēti Viņus aizturēja ar procesuāliem pārkāpumiem. Varbūt jūs varētu mazliet lēnāk runāt, saka priekšādātāja, jo tulka vienkārši netiek līdzi. Jā, labi, es runāšu lēnāk. 30. novembrī šie cilvēki tika aizturēti tātad ar pārkāpumiem, dažiem no viņiem vispār netika izvirzītas nekādas apsūdzības, un pēc dažām stundām viņus atlaida, vispār neizsakot nekādu atvainošanos. Vairāk nekā 50 cilvēki tolaik tika ievainoti, un viņi arī vērsās pie ārsta. Šī situācija noveda pie tā, ka nākamajā dienā Maidanas neatkarības laukumā izgāja simtiem tūkstošu cilvēku, kuru, kuri negribēja samierināties ar to, kā policija ir izturējusies pret mierīgiem protestantiem. Visas dienas laikā cilvēki izteica savus protestus, un 1. decembrī, tātad nākamajā dienā, atkal notika protestu Vilnis, tas notika blakus prezidenta administrācijai. Cilvēki centās pieiet pie administrācijas, centās paust savus protestus, taču viņus aizturēja milicija. Milicija noveda pie tā, ka Tātad cilvēki bija aizskaitināti, viņi negribēja akceptēt to, kas notika iepriekšējā dienā. Un tā vietā, lai, lai policija mierīgi vērsos pret cilvēkiem, tā sāka izmantot trokšņa granātas, tās tika mestas arī pret cilvēku pūli. Un šajā pūlī bija gan agresīvi cilvēki, Un šo cilvēku vidū tā tad bija galvenokārt mierīgi protestētāji taču pret viņiem tika izmantoti speciālie līdzekļi. Tā rezultātā eh, cilvēkiem eh, bija dažādi ievainojumi, granātas eh, norāva viņiem kājas, un, protams, daudz cilvēki nokļuva slimnīcā. Tajā pašā dienā, 1. decembrī, Vārdarbība tika piemērota ne tikai pret protestētājiem, bet arī pret žurnālistiem, kas centās fiksēt notiekošo cilvēku žurnālistu cieta. Pēc tam, kad žurnālisti stāstīja par šiem gadījumiem, tad viņi arī minēja, ka spēku pret viņiem pielietoja speciāli. Tātad, tad, kad milicija saprata, ka šeit ir runa par žurnālistiem, tad tieši žurnālistus centās eh, piekaut, viņiem atņēma kameras vai arī tās sasita. Tātad milicija skaidri saprata, ka šeit ir runa par preses pārstāvjiem, ka šeit nav runa par protestantiem. Decembra laikā milicija vēl vairāk kārt mēģināja izrādīt agresiju pret mierīgiem protestantiem Maidana laukumā. Viens no šādiem gadījumiem notika no 10. līdz 11. Eh, decembrim šajā naktī, kad vairāki tūkstoši milicu, mil, miliču centās uh, E, izvilkt protestantus no Maidana laukuma, taču viņi saskārās ar lielu pretestību, tāpēc, ka Maidana laukumā tolaik bija vairāk tūkstoši cilvēku, taču ziņās cilvēki uzzināja, ka milicija uzbruk Maidana laukumam, un tieši naktī kievieši devās uz Maidana laukumu, un līdz ar to piecos no rīta Maidana laukumā bija vairāk kā desmit tūkstoši cilvēku, un miličiem nācās atteikties no uh, Eh, uzbrukumiem, tāpēc, ka viņi saskārās ar ļoti lielu pretestību. Taču atkal vairāk nekā 50 cilvēki cieta no ievainojumiem un daudz no viņiem arī nokļuva slimnīcās. Nākamais vardarbības vilnis notika pēc 16. decembra, kad tika pieņemti skandalozie likumi kas atkal ļoti eh, ierobežoja cilvēktiesības. Cilvēki nāca uz laukumu, lai paustu savu neapmierinātību. Te gribu pieminēt arī 19. janvāri. Cilvēki saprot, ka vara viņos neieklausās, un, protams, ka tas noved arī pret, pie, pie pretestības. Vairāk simti cilvēku devās uz piketu pie uh, ministru kabineta Groševska laukumā, un šeit viņi sastapās ar milicijas vadu. Uh, Tur bija izstādīti autobusi un arī e, citi tehniskie līdzekļi, kas neļāva protestantiem piekļūt e, šai vietai. Protams, līdz ar to sākās vēl smagākas sadursmes. Protestanti sāka uzbrukt milicijai, sāka mest ar akmeņiem, ar dažādiem priekšmetiem, kas bija pie rokas, un, protams, bija arī agresīvi protestanti. Taču es gribētu piebilst, ka šiem agresīvajiem protestantiem bija arī ļoti daudz mierīgo iedzīvotāju, kas vienkārši novēroja to, kas notiek. Taču milicija atkal sāka izmantot uh, trokšņa uh, raķetes, pneimatiskos ieročus, mm, ar kuriem šāva laukumā uz cilvēkiem, kas ir skaidri aizliegts arī Ukrainas uh, tiesību aktos. Ar šiem pneimatiskajiem ieročiem uh, tika tēmēts gan uz protestantiem, gan arī uz žurnālistiem. Daudziem cilvēkiem tika izsistas acis eh, šajā 19. datumā protestos, kas notika šajā datumā. Agrāk Meliči uh, Agrāk eh, preses pārstāvji nesāja oranžas vestes, kur bija rakstīts, ka tā ir prese, bet pēc tam viņš šīs vestes sāka vilkt nost, ja viņi saprata, ka Miliči speciāli tēmē uz preses pārstāvjiem. Tika nogalināti uh, trīs cilvēki, simtiem cilvēku cieta no dažādiem ievainojumiem un arī tika hospitalizēti. Vissmagākie, uh, smagākā asins izliešana notika no 18. līdz 20. februārim, kad atkal miliči sāka izmantot speciālos līdzekļus un tika izmantoti arī šaujamieroči. Kā jūs zinat, eh, tā visa rezultātā gāja bojā vairāk nekā simts cilvēki tie tika nogalināti vai, vai nu uz vietas, vai arī viņi gāja bojā pēc tam no gūtajiem ievainojumiem slimnīcās. Gāja bojā arī 17 cilvēki no miliču darbinieku vidus. Lūk, šādus pārkāpumus esam fiksējuši Eiro Maidana protestu laikā. Tagad papildināšu to, ko minēja mani kolēģi runājot par Krimu. Krimā pašlaik situācija sarežģīja tas, ka tiesība aizsardzības iestādes šeit eh, ne, nedarbojas, jo uh, Krimā nav iespējas to darīt. Vāra Krimā pašlaik ir bruņoto cilvēku rokās. Šie bruņotie cilvēki nav identificējumi, nav, sapras, nav saprotams, ko viņi pārstāv, un īstenībā viņi vada visus procesus. Tas nozīmē, ka milicija vienkārši seko līdzi tam, kas notiek Krimā, bet vienkārši necenšas kaut kādā veidā vērsties uh, pret to, kas notiek. Ja cilvēki militārās formās uzbrūk protestantiem vai žurnālistiem, tad miliči vienkārši neko nedara. Viņi to novēro, un tas ir patiešām lielas aizdomas par to, vai par notiekošo tiek ierosinātas krimināla lietas, vai vispār kaut kādā veidā tas tiek fiksēts. Lūk, šāda situācija ir Krimā. Kas notiek pēc 22. februāra? kad ceturtais Ukrainas prezidents devās prom un vara nomainījās. Liela daļa no varas vispār nomainījās, tika izvēlēta jauna valdība, un šeit vajadzētu atzīmēt to, ka mēs redzam patiešām biedējošas tendences. Mēs redzam, ka šādas pašas tendences turpinās. Mēs redzam, ka Ukrainas austrumos uh, miliči ir izdzinājuši mierīgus protestus, tiek izmantoti tieši tādi paši līdzekļi kā Eiro Maidena protestu laikā. No nu, tā izriet, ka mums vajadzētu pievērst ļoti nopietnu uzmanību tam, lai tiesība aizsardzības orgāni tiktu reformēti, tiktu izmainīti, lai šī situācija, kas notika Eiro Maidenā, nevarētu atkārtoties, lai šādas iespējas vispār nebūtu. Mēs gribētu aicināt Ukrainas varas iestādes uzsākt eh, patiešām nopietnu tiesību aizsardzības iestāžu reformu. Šī reforma ir jāveic pēc depolitizācijas principiem, ir jāievēro arī decentralizācijas principi, un policija arī nedrīkst būt militarizēta. Tas nozīmē, ka policija nedrīkst būt uzbrukoša orgāns, bet tai ir jāstrādā cilvēku labā, nevis politisko partiju labā, ja šīs politiskās partijas ir pie varas valstī. Saskaņā ar vienu no prasībām, ko mēs pašlaik izvirzām varas iestādēm, kā jau norādīja mana kolēģe, mēs vēlamies nodrošināt neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu par visiem pārkāpumiem, kas uh, ir uh, konstatēta Eiromaidana laikā. Šeit uh, mēs vēršamies ne tikai pret uh, kaušanos un nu, nogalināšanu, kas ir notikusi, bet mēs gribam arī vērsties pret procesuālajiem pārkāpumiem, pret uh, cilvēku turēšanu apcietinājumā bez iemesla. Tāpat arī mēs gribam norādīt, ka uh, šī uh, turēšana apcietinājumā notika necilvēcīgos apstākļos, kad ārā uz ielas bija mīnus 20 grādi pēc Celsija. Tieši tāpēc arī mēs gribētu aicināt uh, jau uz jūsu palīdzību. Tas attiecas ne tikai uz uh, varas iestāžu reformēšanu, bet arī uz valsts institūtu maiņu. Pašlaik ir eh, mums tāds unikāls brīdis, kad mēs varam veikt reformas visos valsts varas orgānos, un mēs varam šo valsts mašīnu nolikt uz tā ceļa, pa kuru tai būtu jāiet. Un, protams, šīs reformas ir jāveic eh, ar ārkārtīgi lielu kontroli no starptautisko iestāžu puses. Tas nozīmē, ka uh, Eh, sabiedrības iniciatīvām vajadzētu dot balsi, un šo balsi vajadzētu uzklausīt. Sabiedrības balsi vajadzētu noteikti ņemt vērā, veidojot valdības un valsts politiku. Kā jau norādīja mana kolēģe, Eiropas iestādes sniedz eh, finanšu palīdzību, un noteikti vajadzētu arī sekot līdzi tam, lai šī finansiālā palīdzība tiešām tiktu izmantota reformām un eh, vajadzīgajām darbībām. Paldies! Uh. So, next meter, y, teraz mamy następnego naszego gościa. Liels paldies. Un nākamā runātāja. Veronika Zenda Goldstone, kas pārstāv Human Rights Watch Eiropas centrālā Azijas reģionā. Es zinu, ka galvenokārt jūs runāsiet arī par uh, e, statotisko organizāciju atbildību. Lūdzu, ar jums. Thank you very much. Um... Liels paldies. Es augstu novērtēju iespēju būt šeit jūs komitejā, arī Human Rights Watch cilvēktiesību uzraugs arī dokumentē cilvēktiesību pārkāpumus Ukrainā kopš uh, sacelšanās sākuma un arī man bija prieks sadarboties ar uh, visām uh, vieslektorēm, kolēģiem. Varu tikai atbalstīt uh, viņu sacīto un uh, arī, protams, noliec galvu priekšā jūsu paveiktajam darbam. Es no savas puses vēlējos arī uh, savienot to, kas ir pateikts jau, kam ir jātiek izdarītam vēl, proti vēl viena, viena joma, kur ir steidzama vajadzība rīkoties, kā jau tas arī skaidri šeit izskanēja, proti nepieciešamība uh, Eh, nodrošināt eh, to, lai izbeidz cilvēktiesību pārkāpumu, lai tiem tiek pielikts punkts tagad. Ļoti smagie cilvēktiesību pārkāpumi, kurus jau arī minēja kolēģis, un lai mēs arī varētu aizsargāt iedzīvotājs no turpmākiem pārkāpumiem. Un šeit mēs runājam gan par cil uzbrukumiem cilvēkiem, gan arī par to, ka šie cilvēki pazūd galvenokārt cilvēktiesību aizstāvi un žurnālisti. Uh, bet arī ir nepieciešams arī atbruņot uh, visas uh, šīs uh, ekstrēmās vienības, jo īpaši ekstrēm labējos ļoti svarīgi koncentrēties tieši uz šiem punktiem un steidzamīgi, steidzamīgi risinājumiem jautājumiem. Tad visas puses, kas veids pārkāpumus, ir atbildīgas un jāsauc uh, arī pie šīs atbildības. Lūkrāts iestādēm jāuzsver jānosod ļoti skaidrs vēstījums. Mēs reiķināmies arī ar Eiropas Savienības atbalstu starptautiskajiem spēlētājiem, kas arī ir Okra Ukrainā un kas var arī palīdzēt uh, šīs, uh, šo pagaidu, šai pagaidu valdībai risināt uh, sošo situāciju, proti nosūtīt skaidru vēstījumu, ka paramilitārās vienības netiks um, akceptētas, netiks pieņemta nekāda iebiedēšana, vajāšana attiecībā uz minoritātēm mm, un citiem. Šis ir sva ļoti svarīgs vēstījums, kas ir jānosūta. Jāpasaka skaidri arī tas, ka arī jebkurš veida pārkāpums tiks sodīts atbilstīgi līkumam. Tas, kas tika sacīts par situāciju Ukrainā, protams, ļoti satraucoši. Šie nelikumīgie bruņotie spēki, kā jau minēja kolēģi, ir uh, uh, jāatbruņo un uh, jāveic izmeklēšana pār atbildīgajām personām. Uh, kuras ir jāsauc pie atbildības, un tas, protams, arī ir jāizdara steidzami, jānodrošina taisnīgums, atbildība par cilvēktiesību pārkāpumiem kopš Maidenes sākuma. Šīs atcelšanās sākuma jānodrošina objektīva, reāla atbildība, lai nebūtu kāda politizēta tiesvedība īsta efektīva tiesvedība nozīmē taisnīgumu visiem, gan uh, pārkāpumu, kurus veikusi ir milicija, gan cits militārās vienības, tas ir absolūti kritiski. Kritiski ir arī mazināt šo satraukumu. Arī pagaidu valdība ir arī. Come thing and it just, but it has to be something that jānosūta ļoti skaidrs vēstījums starptautiskai kopienai attiecībā uz šo lustrācijas nepieņemamību. Jā, nodrošina minoritāšu tiesības, lingvistiskās minoritātes tiesības, tas ir kritiski. Visproblemātiskais likuma projekts, ko pagājuši mēnesi pieņēma rāda un pateica, nu, paldies Dievam, uh, esošais prezidents ir apturējis, uzlicis savu veto šim likumam. Ir jāievēro minoritāšu tiesības un minoritāro valodu tiesības. Tas ir kritiski svarīgi. Ir jābūt proaktīviem un ir jāturpina strādāt šajā virzienā. Varu tikai atkārtot, cik tas ir svarīgi, ievērot minoritātes, minoritāšu tiesības. Uh, ir jāiekļauj minoritātes un reģioni. Un tas ir ļoti svarīgi. Tālāk. Runājot par atbildību. Es uh, īsi pieskaršos uh, šīm uh, sen aktuālām problēmām kas ir visai sāpīgas bijušas Ukrainā attiecībā cilvēku tiesībām jau ļoti sen, par kur no nu Eiropas Savienība jau uh, sarunās ar Ukrainu asociācijas nolīguma kontekstā. Tad, tad ir šī uh, policijas ļaunprātīgā rīcība, nesodāmība, selektīvā uh, tiesvedība un arī, protams, nesodāmība pār cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, brīvība izteikties citas starpā. Šie ir jautājumi, kas ir jārisina un kurus nedrīkst aizmirst arī šajā šīs krīzes kontekstā, kas, ar, protams, ir jārisina, bet ir daudz citu saistītie jautājumi. Ļoti pamatīgi analīzi arī veids. Um, Uh, cilvēku tiesību padome nāca klāja savu pētījumu dažas nedēļas apakaļ. Tas ir tiešām ļoti liederīgs, un tur arī ir uh, dokumentēti fakti pār policijas nesodāmību un uh, uh, tiesvedības reformu, kas ir steidzami nepieciešama ANO ģenerāla sekretāra Simonovičs ka arī tikko bija Ukrainā un ir nākus klajā ar ļoti spēcīgu paziņojumu. Uh, kur arī tiek runāts par šiem svarīgiem jautājumiem, ka tas būtu Eiro, labi Eiropas Savienībai, Eiropas parlamentam, šim, šai apakškomitejai arī ņemt to visu vērā un arī pārdomāt, nākot klajā ar jūsu paziņojumiem par Ukrainu varētu sniegt arī šo spēcīgo politisko atbalstu, kas tagad ir pievārs Ukrainā, un lai arī Eiropas Savienības dalība valstis darītu savu, uh, darbu, par starptautisko spēlētāju atbildību. Pašlaik jau arī notiek darbs arī ECO ietveros demokrātisko institūciju, cilvēktiesību institūciju, kad pašlaik arī darbojas uz vietas Ukrainā. ANO arī ir paziņojis, ka cilvēktiesību uh, Eh, sūtnis arī vēlas nosūtīt ilgtermiņa cilvēktiesību uzraudzības misiju, kas tur darbosies. Tādā ilgākā perspektīvā tas ļoti svarīgs solis. No Human Rights Watch eh, perspektīvas uzskatām, ka cilvēktiesību uzraudzība ir absolūti fundamentāla un, eh, protams, jūs noteikti varēsiet arī mums piekrist. Nepieciešams veikt analīzi par situāciju, ziņot. Uh, par cilvēktiesību stāvokli Ukrainā jānodrošina objektīva ziņošana par situāciju Ukrainā. Tas ir absolūti kritiski vairāk iemeslu dēļ. Uh, lai pirmkārt novērstu turpmākas situācijas pasliktināšanos, novērstu cilvēktiesību pārkāpumus, stiprinātu atbildību, uzticību valsts institūcijām un, protams, lai arī informētu Eiropas Savienību, lai valsts un arī citas starptautiskos spēlētājs. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Jums! par uzrunu. Galtsons kundzei tagad vārds jautājumiem, komentāriem. Havid kungs lūdzu. Vispirms es vēlos pateikties jums, vicepriekšsēdētāja kungs, par to, ka jūs organizējat šos klausīšanas. Es domāju, ka šis ir vissvarīgākais jautājums. Uh, un vēlos arī izteikt solidaritāti visiem cilvēktiesību aizstāvjiem un arī jums, kas pārstāvi cilvēktiesību organizācijas un kas arī patiesībā riskē visvairāk, ja jūs tur strādājat uz vietas. Un varam, protams, tikai piekrist, varam piekrist jūs sacītajiem. Protams, jautājums, kāds vispār varēja notikt, bet ir ļoti svarīgi, ka jūs arī varējāt ierasties Briselē un arī tieši uzrunāt mums, mūsu kas esam šeit zālē. Un arī jūs dzird internetā, jūs klausīšana tiek translēta arī tiešraidē. Mēs vairāk gribam uzdot jautājumus, lai saņemtu informāciju no jums, nevis paust mūsu viedokli. Tātad. Uh, Jūs uh, vēlties neatkarīgas izmeklēšanas, kas būtu uzticamas, bet kas man nav skaidrs, arī pirmajā prezentācijā runa par, uh, par um, prokuroru un kāds progress ir veikts līdz šim, vai šīs izmeklēšanas vispār ir sākušās vai nē. Mums ir ļoti svarīgi zināt, ko administrācija dara Un vai Eiropas Savienība var palīdzēt, lai veicinātu šīs neatkarīgās izmeklēšanas otrs jautājums? Noteikti arī priekšsēdētais dos vārdu e ADD un Eiropas komisija atbildēt, un pašsaprotamais jautājums ir, kādi lēmumi ir pieņemti, lai varētu veicināt šo izmeklēšanu, organizēšanu, kāds process tiks aktivizēts lai tiktu pieņemt attiecīgi atbalsta lēmumi. Un vēršos pie ADD kolēģiem. Šī ir vēl viena valsts, kur mēs sūtām tikai eh, naudu, bet cilvēku tiesību situācija tur ir kritiska. Un tagad ir tagad jautājums godīguma jautājums, vai mēs esam bijuši gana efektīvi savā darbībā Un, protams, iecēs vienmēr bijuši ļoti labs, bet kāds ir rezultāts? Arī runājot par arābu pavasari, bija daudz jautājumu par to, kā esam rīkojušies pirms tam, un asociācijas nolīgums, kur mēs sagaidām, ka tas tiks parakstīts piekdien. Kur, kas tur tiek teikts par cilvēku tiesībām, kas būtu citādāks no tiem tekstiem, kas jau ir esošajos nolīgumos. Un kāds ir jūsu attiecības ar esošo pagaidu valdību, kā tiek risināt cilvēktiesību jautājumi? Tas ir jautājums institūcijām. Tālāk. Tad, tad ir 21 vārds uz šiem sankcijas sarakstiem. kuriem, personas, kuriem ir aizliegts iebraukt Eiropas Savienībā. Vai jūsuprāt ir kādi vārdi, kuriem tur vajadzētu parādīties, bet kur tur vēl nav? Tālāk par cilvēktiesību uzraudzīšanu uz vietas valstī vai Krimā ir kā cilvēktiesību uzraugi? Jo ECO tur netiek. Vai ir kādi uzraugi Krimā tagad? vēl viena lieta, jo noteikti nu, vēl arī citiem kolēģiem ir jautājumi. Viens no jautājumiem no kritiķiem ir tāds, ka ka institūcijas tagad eh, ir Ukrainai polarizētas, un kā visi raugās uz Maskavu, un kā rietumi īsti nav or, norganizējuši sadarbību ar eh, Ukrainas institūcijām, lai nodrošinātu mieru Ukrainā. Jums kā cilvēku tiesību organizācijām, vai jūs aktīvi darbojaties arī valsts austrumu daļā, vai jūs sastrādājaties ar krievu minoritāšu grupām? Kādas uh, mācības esat guvuši no šīs sadarbības, ko varat mums iemācīt par šo? Paldies, Havit kungam. Nākamais runājotājs. Vēl. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Ik viel. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu eh, savā dzimtajā valodā. Tātad paldies priekšsēdētā par šo iespēju izteikties un paldies, jo īpaši mūsu viesiem par liecībām, kurās es ieklausījos ar milzīgu interesi. Jāsaka, es jūtos bezpalīdzīgs un man satrauc šie notikumi Krimā. Man satrauc tas, ko mēs šobrīd vērojam Krimas pussalā. Man satrauc arī uh, eh, Tatāru situācija, par to mēs šodien nerunājām. Tā ir grupa, kas ir boikotējusi referendumu, kas nav piedalījusies tajā Tā ir iedzīvotāju eh, daļa, kas nevēlējās atbildēt uz šo referendumu jautājumu, kas noteikti vēlas turpin, arī turpmāk dzīvot Ukrainā, un šobrīd notiek centieni viņus iebiedēt. Man ir bažas arī par eh, militāristiem, arī tā skaitā par Ukrainas armiju, kas šobrīd ir bloķēta un ir nostādīta arvien nepatīkamākā situācijā. Šķiet, ka šodien ir arī pirmie kritušie. Uh, viņi ir centušies nereaģēt uz provokācijām, bet ir jāsaka, ka viņi ir ļoti saspringtā situācijā, absolūti neiespējamā situācijā. Tā nevar turpināties, tāpēc man rodas jautājums, ko mēs varētu darīt, lai nodrošinātu viņu drošību. Tā ir ārkārtīgi sarežģīta situācija, jo Nav nekādas piekļuvas Krīmas pussalai. Un šis satraukums, manuprāt, ir pamatots. Es viesojos Kievā um, 19. februārī. Es tur biju kopā ar kādu neatkarīgu deputātu. Mēs viesojāmies arī uh, kādā tiesā kurā bija jātiesā 70 uh, protestu dalībnieki. Mans kolēģis mēģināja panākt viņa atbrīvošanu, taču viņam tas neizdevās. Un es personīgi varēju iepazīties ar to, kādā veidā notiek tiesas process. Tas viss ir ārkārtīgi patvaļīgi. Tātad visa sistēma kopumā ir pilnībā jāreformē. Un tas noteikti ir viens no demokrātijas priekšnoteikumiem, viens no priekšnoteikumiem tam, lai Maidan laukumā uzsāktais process eh, vainagotos panākumiem. Mums ir nepieciešama arī policijas reforma. Es redzēju, kā viņi darbojas eh, policistiem, ja Miličiem drīzāk būtu jādarbojas par labu uh, pilsoņiem. Pūļu savaldīšana, uh, tam ir nepieciešams zināms kompetences, bet, diemžēl, uh, šādu te milicijai nav. Es domāju, tāpēc Eiropas Savienībai būtu jāsniedz savus atbalsts arī tīri tehniski. Mums ir jācenšas panākt arī to, lai taisnība uzvarētu, lai vainīgie tiks saukt pie atbildības. Mums ir jānoskaidro vainīgie. Internetā um, izskan ļoti pretrunīga informācija, jo ik viens uh, var tikt pie vārda un jāsaka arī baumām ir um, sava um, vieta un arī deputāti, kas nāk klajā ar diezgan, diezgan dīvainām nostājām, piemēram, suiz ģeneris, bet es domāju, ka ir nepieciešama neatkarīga izmeklēšana, un Eiropas Savienībai būtu jāreģē pēc iespējas ātrāk. Kas attiecas uz manu politisko grupu, bet es domāju, ka līdzīgā ir arī visas pārējās politiskās grupas, es varu teikt, ka mēs esam, mēs solidarizējamies ar jums, mēs esam kopā ar jums, un esmu gatavs sadarboties ar visiem kolēģiem Eiropas Savienībā, lai izdarītu spiedienu uz Eiropas iestādēm. Jūs esat nonākuši kruselēs Ukrainā, un šī iespēja noteikti ir jāizmanto, ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu Ukrainai īstenot nepieciešamās reformas. Lielas paldies! Lielas paldies! Nemsmekar kungam! Nākamais runātājs ir Tanaka kungs. Paldies, priekšstādātāji! Es domāju, ka tas ir ne tikai pagrieziena punkts Ukrainas vēsturē, bet tas ir um, pagrieziena punkts visā um, pēckara uh, Helsinki uh, 86 un uh, citos uh, aspektos. Es domāju, ka šobrīd. Uh, mēs it kā atgriežamies e, pie filozofijas saskaņā, ar kuru iespējamais varbūt ir arī apsveicamais. Un šobrīd es e, iepazinos ar dokumentu, kurā Kokorevs ir teicis, ka Krievija e, stiepsies no Aļaskas līdz Baltijas valstīm un Polijai. Tātad tas pavisam skaidri. Uh, parāda to, ka ja šāds uh, augsta līmeņa Krievijas pārstāvs var nākt klajā ar šādu paziņojumu, tas par kaut ko liecina. Tas, izklaus, tas izklausās pēc uh, Kremļa savulaik paziņojumiem. Es domāju, ka nav iespējama šāda rīcība, eh, kas tiek īstenot ar ieroču palīdzību un ar mēģinājumu atbrīvoties no likuma varas eh, Krievijā, un Krievija cenšas iegūt kontroli pār uh, eh, visām teritorijām, tā skaitā par dažām, pār dažām arī tīri slepeni. Man ir jautājums uh, par sakojušo, proti ļoti svarīgi ir izvērst šo izmeklēšanu par notikumiem Maidanā, jo daži uh, Eh, apgalvo, ka iespējams pagaidu valdības pārstāvji ir pasūtījuši šos šāvējus. Eh, un eh, izskan arī versijas, ka varbūt Igaunijas ārlietu ministrs vai Katrīna Aštona tajā visā ir iesaistīta. Tā tad ir ārkārtīgi daudz dezinformācijas un propagandas, kas šobrīd parādās, un ir ļoti daudz melu, kas ir apritē. Un Eh, eh, es, piemēram, eh, skatos arī kanālu Russia Today. Es centos tajā izteikt protestus un norādīt uz dažiem faktiem pēc iespējas saprotamāk, bet bieži vien šī informācija neparādās publiski. Es domāju, ka mums ir nepieciešama uh, patiesa izmeklēšana. Britu policija arī varētu palīdzēt ekspertiem uh, un mums ir jānoskaidro, kas tad gal galā bija šie snaiperi, kas viņus pasūtīja, kas par viņiem samaksāja, kas pasūtīja eh, nevainīgu eh, protestu dalībnieku nogalināšanu. Tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Bet runājot par Krimas jautājumu, man ļoti satrauc eh, šī te bezizējas situācija, kurā mēs atrodamies. Šis cilvēks, kas ir premjerā metā, tik nosūtīts arī ēpasts, e Kapustins, eh, kas ir rabīns, Krimā ir nosūtījis vēstuli, sakot, ka sinagogai, uz sinagogas sienām ir uzzīmēti eh, eh, svastikas krusti. Ir satraukums par to, kas notiks ar minoritātēm Krimā, kas viņus aizsargās, kāda būs viņa nākotne, kas aizsargās viņa cilvēktiesības un cieņu, ja pusele pakļaut šādai varai. Runa ir par valstīm, kas ir Eiropas padomē, kas ir parakstījušas uh, uh, cilvēktiesību konvenciju. Tātad ir pilnīgi neizprotam tas, ko mēs piedzīvojam. Tas ir satraucoši, un es domāju, ka mums ir nepieciešams uh, strikts sankcijas. Es ceru, ka Putins atgūs saprātu, bet kas zina, kas notiks tālāk. Thank you very much, Mr. Tanogan. King. Paldies, Tanuk. Tagad uh, Kinga Gala. Chairman, and I'm sorry that I couldn't. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka es nevarēju ierasties ātrāk uz šo sanāksmi. Gribēju piebilst, ka absolūti piekrītu tam, ko teica iepriekšējais kolēģis par šo jautājumu. Esmu priecīga arī, ka Tanaka kungs pieminēja minoritāšu jautājumu. Tatārus Krimā Noteikti vajadzētu atcerēties arī par 150 tūkstošiem Ungāru Karpatu reģionā Ukrainā. Arī šeit vajadzētu padomāt par minoritāšu tiesībām, lai nodrošinātu suverēnu Ukrainu. Domāju, ka tikpat svarīgi būtu nodot signālu, ka Ukrainas valdības interesēs ir pieņemt tiesību aktus par valodām. No sākuma šie likumi tika atcelti. Minoritātes, un es šeit nerunāju par krievu minoritāti, uzskata, ka šeit varētu rasties problēmas. Domāju, ka tas būtu arī visu mūsu interesēs. Mums vajadzētu nodot patiešām skaidru signālu par to, kas notiek. Mēs uzskatām, ka tas nav akceptējami. Un mūs interesē suverēna, demokrātiska Ukraina. Paldies! Ehm, I teraz chciałbym poprosić. Paldies. Tagad es došu vārdu Eiropas komisijai. DEFCO ģenerāldirektorāts šeit ir nosūtījis savus pārstāvjus. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt vairāk par programmām, kas pašlaik tiek izvērstas Ukrainā. Un varbūt arī pāris vārdu par to, ko mēs varam sagaidīt no jaunajām programmām. Varbūt ir arī kādi labojumi, kas sekos pēc nesenajiem notikumiem. Es saprotu, ka Ne visas programmas ir gatavas, neesam parakstījuši asociācijas nolīgumu. Komisārs Fūle vēl nav devies ceļā ar saviem darbiniekiem. Mēs zinām, ka nākamnedēļ notiks starppārlamentārās sadarbības komitejas sanāksme Kijevā un jebkurā ja gadījumā noteikti, ka sekos daudz svarīgi notikumi. Dod jums tagad vārdu. Paldies, priekšādātāji! Vai tiešām šis nolīgums un arī palīdzības pakotne pašlaik tiek apspriesti, tāpēc pašlaik būtu pāragri par to kaut ko teikt? Mans kolēģis varētu varbūt papildināt manis teikto. Tagad gribētu komentēt tirzniecības nolīgumu. Es saprotu, ka asociācijas līmenis un nolīguma noslēgšana ar Eiropas Savienību bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki protestēja. Tagad atgriezīšos pie cilvēktiesību programmām. Esam strādājuši Ukrainā jau ilgāku laiku. Esmu nesen atgriezies no valsts apmeklējuma, kur mēs spriedām par tālākajām prioritātēm un viena no prioritātēm ir tuvojošās vēlēšanas un nepieciešamība nodrošināt atbalstu šīm vēlēšanām. Kā jau citi runātāji teica, šeit ir eh, jādomā par daudziem tehniskiem jautājumiem, bet vienlaicīgi ir jādomā arī par iespējamu vardarbības manipulāciju. Un, protams, ir jāskatās arī uz eh, vēlēšanu komiteju, gatavošanu un atbalstu tām. Attiecībā uz pasākumiem mēs sniedzam atbalstu vēlēšanu sagatavošanā. Eh, šeit, kā jūs zinat, ECO un uh, Eiropas Savienība ļoti sadarbojas, un, protams, mēs sniedzam atbalstu arī ar ECO palīdzību, mēs izvēlamies arī galvenos elementus, nodrošinam arī novērotājus, tāpat arī veicam kampaņas pilsoņu piesaistīšanai. Viens no elementiem, par ko mēs bieži spriežam, un tas varbūt ir tā komplicētāk, te ir runa par vēlēšanu finansēšanu. Kā jau cilvēki runāja, šeit vajadzētu arī domāt par vardarbību un par tiesību aizsardzības iestāžu reformu. Vēl jo vairāk, protams, ir jāskatās arī uz iekšējo novērtotāju problēmu. Ir jānodrošina, lai pilsoniskā sabiedrība Ukrainā būtu pēc iespējas dzīvīgāka. Kā jūs redzējāt un dzirdējāt, uh, Eh, runātāju teiktajā, šī sabiedrība patiešām ir ļoti aktīva. Un mums ir vajadzīgi arī iekšējie novērotāji, kas skatīsies, kas notiek vēlēšanās, eh, kādas ir eh, šīs vēlētā aptājas pieciekņiem un tā tālāk. Mūsu kaimiņa attiecību partnerības instrumenta politika arī tiks izmantota uh, un mēs skatīsimies arī uz notikumiem, kas sekos un domāsim par to, kā pielāgot tālāko struktūru. Viens elements, kas saistās ar vēlēšanām, bet kas iet pat mazliet tālāk, Tas ir cilvēktiesība aizstāvji, un mums šeit tiek gatavota otrā pakotne, kas ir paredzēta cilvēktiesība aizstāvju aizsardzībai. Mums ir pašlaik neliela kapacitāte, bet pastāv arī iespēja ļoti lielām programmām, un tās tiks pabeigtas tuvāko dienu laikā. Tiks sniegts ļoti spēcīgs atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem, un ļoti liels atbalsts tiks sniegts Krimas cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem. Trešā daļa arī saistās ar vēlēšanām, bet uh, ir mazliet uh, marģinālākā, tātad te ir runa par atbalstu plašsaziņas līdzekļiem. Protams, mūs uztrauc uh, mēdīju manipulēšana, jo zināt, ka Ukraiņu kanāli Krimā tagad ir atslēgti un var skatīties tikai Krievijas televīziju. Un tieši tāpēc mums vajadzētu domāt par informācijas sniegšanu valsts dienvidu naustruma daļās. Iespējams, te ir bijis kāds pārpratums. Šis dokuments, kas ir nodots parlamentam, ir informācija par jauniem projektiem, kas tiks attīstīti tuvāko mēnešu laikā. Daži no šiem projektiem tika veidoti pirms Eiromaidena pārmaiņām, bet, kā jau diskusija dalībnieki teica, te ir runa par konstitucionālo reformu, tiesu reformu, par kriminālu likumu, tāpat arī par spīdzināšanu, minoritāšu aizsardzību tā tālāk. Šeit nav runa par visiem projektiem. Es gribētu teikt, iespējams, mums arī pietrūks naudas. Šie ir projekti, ko esam uzsākuši pēdējo mēnešu un nedēļu laikā. Daži no šiem projektiem sāksies tad, kad būs vēlēšanas, un, protams, pastāv arī risks, ka šīs vēlēšanas tiks viltotas, bet sagatavošanās jau tagad sākas, un, jebkurā gadījumā, mēs par to domājam, un šo dokumentu, ko mēs izplatījām, mēs sagatavojām, lai sniegtu caurdzamību šīs komitejas dalībniekiem. Bet, kā jau es teicu, tātad te ir runa par projektiem, kas ir gatavoti pēdējo mēnešu laikā un arī tiks gatavoti tuvāko mēnešu laikā. Un vēlreiz liels paldies paneļa diskusiju dalībniekiem par eh, sniegto informāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem. Liels paldies! Tagad Nākamais runātājs ir Visotska kungs no Eiropas ārējās darbības dienesta. Mums ir pārstāvniecība Kijevā, un es zinu, ka šie darbinieki ir ārkārtīgi aizņemti, viņi ir pārstrādājušies. Pašlaik šī ir patiešām viss smagāk strādājošā Eiropas Savienības pārstāvniecība visā pasaulē. Zinu, ka jums ir sīkāka informācija par nesenajiem notikumiem, jo īpaši, ja runa par cilvēktiesību aspektiem. Es domāju, ka jūsu komentāri pat, būs patiešām augstu vērtējami. Priekšsēdētāji, apakškomitejas biedri, Eiropas ārējās darbības dienas ar lielām bažām novēro notikumu attīstību un politisko krīzi Ukrainā. Uh, padomes secinājumos 10. februārī Eiropas Savienība pauda savu izmisumu par cilvēktiesību situāciju. Tātad te ir runa par vārdarbību, pazudušiem cilvēkiem, spīdzināšanu, iebiedēšanu un tāpat arī par nāvis gadījumiem un ievainojumiem. Mēs vienlaicīgi arī aicinām varas iestādes izmeklēt visus vardarbības gadījumus, darīt to caurdzamā un objektīvā veidā, un saukt atbildīgos pie atbildības. Eiropas Savienība atzīst faktu, ka Ukraina pašlaik iet cauri konstitucionālam pārmaiņu procesam, kas rāda iespējas godīgām prezidenta vēlēšanām 25. maijā un paredz arī visaptverošu konstitucionālo reformu. Mēs priecājamies, ka varas iestādes ir pielikušas punktu cilvēktiesību pārkāpumiem un ir apsolījušas nodrošināt cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību. Te ir ietvertas reformas arī uh, varas aiz, aizsardzības iestādēs, tāpat arī tiek domāts par minoritāšu politikas mainīšanu un par kost, konstitucionālā procesa uzsākšanu, lai stiprinātu demokrātiju vietējā līmenī. Ir izveidota konstitucionālā komiteja, kas strādā uh, pie šiem mērķiem, bet pašlaik tā vēl nav pilnībā funkcionējoša. Uh, Mēs zinām, ka ir vairāki aizturēties saistībā ar smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, Hordacenko un Verbitska uh, nolaupīšana, Černavolas piekaušana, Danilas Hovruļuka iebiedēšana. Bet uh, šīs izmeklēšanas vēl turpinās un nav paziņots par nekādiem rezultātiem. Tāpat arī nekas netiek runāts par snaiperu izmantošanu. Uh, Komiteja ir pieņēmusi vairākus lēmumus, pilnībā neievērojot konstitucionālās procedūras, piemēram, uh, aizbēgušā prezidenta atlaišana. Tas te tika darīts ar parlamenta vairākumu atbalstu un ārkārtas apstākļos, lai nodrošinātu valsts funkcionēšanu. Bez tam valsts varas iestādes ir uh, Eh, bijušas visnotaļ ierobežotas, lai vērstos pret mm, Krievijas spēku veiktajiem cilvēktiesību pārkāpumiem austrumos. Attiecībā uz to, kas notika Krimā 25. februārī, mēs eh, jau saņemam vairākus uztraucošus datus par šo reģionu. Vairāki simti cilvēku ir pazuduši saistībā ar piedalīšanos protestos vai arī pašaizsardzības spēkos un līdz ar to eh, de facto varas iestādes ir vērsušās pret tiem cilvēkiem. Ir notikušas nelegālas aizturēšanas un ir vēroti arī uh, pilnīgi uh, neakceptējamas attieksmes gadījumi, piemēram, ir notikušas arī nāvisoda izpeldes, uh, kas uh, notiek it kā nepa īstam. Viens cilvēks, kas piedala, piedara pie tatāru minoritātes, ir atrasts gājis bojā ar spīdzināšanas pazīmēm. Tām, protams, ir neparedzamas sekas. Kādu Ukrainas karavīru nošāva snaiperis bruņotā uzbrukumā kartogrāfijas vienībai Simferopolē. Tas bija pirmais kritušais militāru uzbrukumu rezultātā. Ir bijuši arī vārdarbības gadījumi pret žurnālistiem, ir ierobežota vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība. Tāpat arī tiek bloķēti Ukrainas televīzijas kanāli. Vietējā televīzija, piemēram, Černomorskas televīzija, kas nosūta žurnālistus, lai tie veiktu izmeklēšanu, ir uh, tagad vardarbīgi slēgtas, un to dara šīs varas iestādes, kas ziņo, ka it kā ir varas iestādes, bet ne, netiek identificētas. Mums vajadzētu mēģināt palīdzēt atklāt faktus saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Pavisam drīz mēs saņemsim šīs pārstāvniecības ziņojumu. Mēs saprotam, ka Ukraina ir gatava sadarboties ar cilvēktiesību augsto komisarātu un ir gatava arī sadarboties ar um, pa, Eiropas padomi un citām iestādēm. Ir jānodrošina tāds process, kas ļautu aizstāvēt minoritāšu tiesības, ļaut izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus, ļaut nodrošināt godīgas vēlēšanas un ļaut virzīt uz priekšu konstitucionālo reformu. Eiropas Savienība arī aicina nodrošināt brīvu piekļuvu visiem Ukrainas reģioniem, tā skaitā Krimai, ļaut iebraukt šeit neatkarīgiem kontrolieriem. Eiropas Savienība arī vēlas izveidot konsultatīvo paneli, ko ir ieteikusi padom, Eiropas padome. Un tāpat arī ir jāiesaista konsultatīvā padome Nacionālo minoritāšu aizsardzībai, lai nodrošinātu minoritāšu aizsardzību Ukrainā. Martā Eiropas Savienība vēlreiz ir atkārtojusi, ka tā ir gatava sniegt atbalstu uz neilgu laiku varēs atcelt eh, muitas nodevas eh, Ukrainā. Ukrainas asociācijas nolīgums tiks eh, parakstīts 28. martā, un Eiropas Savienība ir gatava parakstīt arī pārējās šī nolīguma daļas. Eiropas Savienība ir arī gatava sniegt spēcīgu atbalstu, finansiālu atbalstu Ukrainas stabilizācijai. Tagad atgriežoties pie jautājuma, ko uzdeva Hovita kungs par pastiprināto cilvēktiesību komponentu asociācijas nolīgumā. Pirmkārt, šeit tiks iekļauts tradicionālais cilvēktiesību pants. Otrām kārtām, 2011. gada pārskatā par kaimietiecību politiku ir iekļauti papildu nosacījumi, kas paredz vairāk par vairāk principu. Un noteikti, ka tas parādīsies arī asociācijas nolīgumā. Šī darbība noteikti būs daudz stiprāka nekā Eiropas kaimiņattiecību partnerības instrumenta programma. Vēlreiz es gribētu atkārtot padomes secinājumus par Ukrainu. Padome tur minēja, ka asociācija nav Eiropas Savienības galīgais mērķis Eiropas Savienības un Ukrainas attiecībās. Lielas paldies! Es vēlētos, protams, uzklausīt pārējos pārstāvis, bet e, tika izteikta skaidra prasība no Eiropas Savienības e, sniegt tehnisko palīdzību un e, to sniegt arī Eiropas padoms izmeklēšanas iestādē. Vai mēs to darīsim? Mums ir nepieciešama jūsu atbildes šo jautājumu. Okay. Yes, we have a massive uh, program with the... Mums ir masveida programma ar ECO un Eiropas padomi, proti eh, tie ir līdzekļi, kurus mēs neesam izmantojuši, un šobrīd mēs izvērtējam, vai mēs to darīsim. Bet tā ir viena no lietām, pie kurām mēs strādāsim. Eh, kā tieši tas notiks, par to šobrīd ir diskusijas. Tas pats sākāms arī par vēlēšanu uh, komiteju. Tātad līdzekļi mums ir, bet uh, kā mēs rīkosimies pie tā delegācija joprojām strādā. Paldies. Tādā gadījumā es vēlētos dot vārdu mūsu viesiem. Lūdzu, jums būs iespēja atbildēt uz jautājumiem. Un varbūt jums ir arī, kas sakāms par komentāriem, kas izskanēja no parlamenta deputātiem, bet arī no Eiropas komisijas un ADD pārstāvjiem. Mūsu rīcībā, diemžēl, nav daudz laika, tāpēc varbūt divas minūtes katram, atb lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies! Es varbūt nedaudz varētu komentēt par šo izmeklēšanas jautājumu. Vismaz, ko mēs esam dzirdēju, dzirdējuši no ģenerāla prokuratūras. Mēs saņemam informāciju, ka īpašā izmeklēšanas uh, grupa grupa ir strādājusi um, saistībā ar ģenerālu prokuratūru, un te bija arī federāla izmeklēšanas biroja pārstāvi, kā jau es teicu arī savā uzrunā. Mums tika teikts, ka jebkura veida palīdzība izmeklēšanā um, būs noderīga. Uh, Mēs eh, būsim pateicīgi par ikvienu eksperta palīdzību. Ja jūs varat nosūtīt ekspertus uz vietas, tas, protams, eh, būs apsveicam. Taču mēs joprojām neesam sanākuši nekādu, saņēmuši nekādus izmeklēšanas rezultātus. Mums tiek teikts, ka ir četri vai pieci aizdomās turētie. Um, par 13. novembra notikumiem, bet pagaidām tā arī ir vienīgā informācija, kas mums ir pieejama. Un vēl par spīti tam, ka um, ir arvien lielāka vienprātība par to, ka ir nepieciešama šāda izmeklēšana Mums joprojām ir jāizdara spiediens uz Ukrainas varas iestāžu pārstāvjiem un jāatgādina par šo izmeklēšanu, jo īpaši tāpēc, ka pagātnē ģenerāla prokuratūra neizmeklēja um, šādus uh, spīdzināšanas gadījumus, uh, kuros iesaistīta milicija. Tāpēc mēs aicinām mainīt sistēmu, izstrādāt neatkarīgu sūdzību mehānismu, lai, uzrabu, lai uzlabotu izmeklēšanu, spīdzināšanas eh, gadījumos un lai sauktu milicijas darbinieks tik tiešām pie atbildības. Vēlos teikt arī dažus komentārus par bažām par to, ka varētu tikt diskriminētas dažādas minoritātes ir vēl viens veids, kā Eiropas Savienība varētu izdarīt spiedienu uz Ukrainas iestādēm, proti šis rīcības plāns vīzu liberalizācijas jautājumā. Šis process aizkavējās tāpēc, ka mūsu parlaments nepieņēma nepieciešamo pretdiskriminācijas likumu. Mums ir jāatgriežas pie šī jautājuma, Bija tikšanās ar tieslietu ministru, kas informēja, ka tiks mēģināts sagatavot šo pretdiskriminācijas likumu un ceram pavisam drīz tas tiks pieņemts. Mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams. Bet jau atkal jāsaka, ka Eiropas Savienībā ir jāizdara spiediens uz Ukrainas iestādēm. Uh, un jāaicina arī izvērst konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, jo pilsoniskai sabiedrībai ir idejas par to, kā sagatavot šo likumu. Mums vienkārši ir jābūt sadzirdētiem, mums ir nepieciešama kanāla, lai um, darītu zināmas savas idejas. Paldies, paldies, un tagad vārds Aleksandrai Navičkovai. Paldies, es vēlētos runāt izmaiņām un cilvēku solidaritāti Ja mēs runājam par pārējos demokrātiju, tad demokrātija nav institūcija, tie ir cilvēki, un šobrīd Ukraiņu sabiedrībā solidaritātes līmenis ir ļoti augsts, un tās idejas, kas izskanēja Maidanā un kas ir nodots tālāk, piemēram, šī lustrācijas komiteja, izglītības reformu komiteju un tā tālāk un tā joprojām. Visa veida palīdzība, lai mainītu tieslietu sistēmu, lai informētu un izglītotu cilvēkus padarītu sabiedrību tolerantāku, nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un veicinātu demokrātiskās kapacitātes. Tas viss ir nepieciešams un te mums ir nepieciešams atbalsts. Tas varbūt veids, kā mēs varam risināt minoritāšu jautājumu Ukrainā. Es uh, esmu uh, krievu minoritātes pārstāva, bet es nerunāju krieviski, jo uh, baidos, ka izteikšos pārlieku ātri. Bet jāsaka, ka problēmas, kas ir saistīts ar krievu minoritāti, nav tik smagas kā tās, kas ir ar uh, tatāru minoritāti, slovāku, ungāru un citām minoritātēm. Apkopojumā var teikt, ka solidaritātes līmenis sabiedrībā ir ļoti augsts, un ja Eiropas uh, institūcijas uh, apsver iespējas sadarboties ar Ukrainas valdību, ir jāņem vērā arī, ka laba doma būtu sadarboties arī ar Ukrainas sabiedrības pilsonisko uh, sabiedrību, kas varētu palīdzēt īstenot reformas un nodrošināt uh, vietējo monitoringu, lai nodrošinātu reformas. Paldies! Paldies! Un tagad nākamā runātāja. Paldies! Paldies. Sākšu ar uh, to, ko minēja mana kolēģa attiecībā uz izmeklēšanām. Ir ārkārtīgi grūti veikt neatkarīgu izmeklēšanu, ja šo izmeklēšanu veic tie paši cilvēki, kas pirms tam nebija spējīgi izmeklēt lietas, kas attiecas uz policijas darbiniekiem, kas ir uh, uh, izmantojuši spēku. Protams, mums ļoti gribas cerēt, ka šādas izmeklēšanas notiks, bet ļoti grūti tam ir noticēt. Protams, tāpēc ir jāuzdod uh, jautājums, uh, vai gadījumā šīs izmeklēšanas nav saistītas ar policijas un tiesu sistēmas reformu. Pirms mēs varam sākt veikt izmeklēšanu, kuras rezultātā būs jāsoda ne tikai tie, kas šāvas cilvēkiem un uh, sīta cilvēkus, bet arī tie, kas deva rīkojumus sist un šaut. Te ir runa gan par pulkiem un vadiem, tāpat te ir runa arī par mm, administrāciju un cilvēkiem, kas pašlaik ir ļoti augstos posteņos. Šie cilvēki vēl ar vienu ir savos posteņos, piemēram, iekšlietu ministra vietnieks vēl ar vienu ir savā amatā, kaut arī viņi atradās šajā amatā arī tad, kad notika šie protesti un pārkāpumi. Uh, Protams, būtu jāsāk ar to, ka šie cilvēki būtu jāaizstāja, vajadzētu nodrošināt kontroli pār viņiem un vajadzētu arī noteikt atbildīgos, kas nebaidīsies šajā izmeklēšanā vest kriminālu procesu arī pret saviem kolēģiem, draugiem, ar cilvēkiem, kuriem viņi ir strādājuši kopā daudzus gadus. Tas pats attiecas arī uz tiesu sistēmu un prokuratūru. Uh, Šie cilvēki daudzus gadus ir bijuši savā starpā saistīti, un neviens no viņiem negrib nodot savu kolēģi. Tieši tāpēc arī mums vajag uh, sākt ar reformu procesu, lai šīs izmeklēšanas varētu būt iespējamas. Mums ir jāskatās, kuri īsti ir bijuši vainīgi pie šiem pārkāpumiem. Reformas ir jāveic nevis atsevišķi, tātad Nevajag atsevišķi reformēt prokuratūru, atsevišķi tiesu un atsevišķi policiju. Tas viss ir jādara kopā. Kā jau norādīja mana kolēģe, sabiedriskās organizācijas pēc Maidena protestiem ir ļoti vienotas. Pašlaik eh, Ukrainā pat eksistē iniciatīvas, kas tiek, par, kas tiek sauktas par reformu reanimācijas paketi. Te ir runa par pasākumiem gandrīz katrā sabiedriskās dzīves nozarē. Te tiek runāts par jebkādu tematiku, tiek piemēram domāts, kā e, tiesu reforma būs saistītā ar administratīvu teritoriālo reformu un kā tas viss kopā darbosies. Pašlaik mēs e, mēģinām panākt, lai valsts uzklausītu pilsoniskās sabiedrības idejas. Pilsoniskajā sabiedrībā ir tikpat labi eksperti kā valdības līmenī. Visas šīs idejas nevajadzētu pazaudēt, tās vajadzētu ņemt vērā. Mani kolēģi jau norādīja, ka šeit startautisko iestāžu palīdzība būs nenovērtējama. Varbūt savās sanāksmēs un pārunās jūs varētu valstu un valdības līmenī norādīt, ka ir jāuzklausa arī pilsoniskā sabiedrība un sabiedrības viedoklis jāņem vērā. Attiecībā uz Krīmu mums arī ir ārkārtīgi grūti saprast, kā rīkoties šajā situācijā, bet ir kāds padomus un ir arī kāda prasība, ko mēs visu laiku izteicām arī Maidana protestu laikā. Mēs gribējām, lai notiek taisnīga izmeklēšana saskaņā ar Eiropas Savienības eh, tiesību aktiem. Tātad ir jāveic izmeklēšana pār uh, Ukrainas varas uh, iestāžu pārstāvju uh, finanšu līdzekļiem Eiropas bankās. Te ir runa par naudas atmazgāšanu, te ir runa par uh, politiski ietekmējumu personu mm, naudas līdzekļiem, kas vēl ar vienu atrodas šeit. Tātad šīs politiski ietekmējumās mm, personas no Krievijas arī būtu pelnījušas tieši tādu pašu aktīvu izmeklēšanu. Cilvēki, kas ir atbildīgi par militāro iebrukumu Ukrainā, vēl ar vienu tur uh, kontus Eiropas valstīs mēs varētu viņus ietekmēt šādā veidā. Tātad sankcijas, kas attiecas uz valsti, nav tik būtiskas kā sankcijas, kas ir vērstas pret konkrētiem cilvēkiem un viņu konkrētajiem līdzekļiem, viņu netīro naudu, kas tiek ielaista Eiropas Savienībā. Airopas Savienībai ielaižot šo naudu savā teritorijā vajadzētu pārbaudīt, cik tīra tā ir, vai tā gadījumā nav nozagta citiem. Mēs gribētu jūs aicināt uzsākt šos procesus un darīt to balstoties uz esošajiem Eiropas tiesību aktiem. Un nākamā lūdzu runātāja, jā, Goldstons kundze, es nezinu, vai man vēl kas daudz piebilstams, jo mm, tas, kam vajadzēja izskanēja, ir izskanējis. Man tiešām ir jāuzsver tas, ka debats tikai norāda uz to, ka uh, cik svarīgs ir neatkarīgs eh, šis neatkarīgs atbildības process Ukrainai par um, šo izmeklēšanas paneli, lai pārskatītu um, izmeklēšanu. Mēs tieši sadarbojamies un ļoti cienam Eiropas padomu. Mēs negribam kritizēt šo iniciatīvu kā tā, taču iniciatīvu nevar aizstāt pašu izmeklēšanu. Šeit mēs runājam par trīs uh, dalībnieku paneli. Tie nebūs tie cilvēki, kas atraucīs rokas un konkrēti veiks izmeklēšanas uz vietas. Ļoti labi veikt pārskatu, bet ir uh, ļoti Bet ir arī jāveic izmeklēšana, un Eiropas padomē secinājumos minēts tikai šis panels, un lai gaitā panels ir kļuvis laikam tā galvenā uh, atbildības sfēra, bet uh, tas nav īpaši efektīvi. Mēs uh, esam priecīgi arī, ka ECO un ANO arī augsta cilvēku tiesības sūtņi, sūtnis nosūtīs savu savus cilvēkus un jau ir nosūtīti cilvēki tur uz vietas, tas ir ļoti kritiski un svarīgi, lai viņi uzraudzītu šo situāciju. Un uh, uz, šai uzraudzībai jānotiek visā Ukrainā, arī austrumu daļā. Ļoti svarīgi, lai austrumu Ukraiņi redz Eiropiešus, Eiropiešu klātbūtni, lai viņi redz, ka starptautiskā sabiedrība uh, sabiedrībā rūp viņu liktenis arī austrumu daļā. Uzraudzībā ir jānosedz visa Ukraina. Un lai visās pusēs uh, cilvēki tiktu arī uzsvērt vienlīdzīgi. Pret viņiem tik izvērst, izvērst vienlīdzīgi attieksmi. Lielas paldies! Uh, Paldies, dāmas un kungi! Es vēlos pateikties visiem mūsu viesiem. Es pateicos par to, ka ieradāties uz šo uzklausīšanu. Paldies, ka sniedzāt savu ieskatu cilvēku tiesību situācijā Ukrainā. Un paldies par jūsu darbu Ukrainā. Un paldies arī tiem, kas novērot nu, šo situāciju no ārpus. Kā teica Tāno kungs, ir grūti šo situāciju novērtēt laikā, kad Ukraina pati cīnās par savu neatkarību situācijā, kur daļa no viņa teritorijas ir atņemta un ko mēs nevaram pieņemt no otras puses. Mēs nevaram arī aizmirst, un tādēļ ir svarīgi vēl atgriezties pie šī jautājuma. Ir daudz soļi, kas mums ir jāspēr vēl kopā ar Ukrainu. Tā ir skaitā arī asociācijas nolīguma parakstīšana un viss seks, kas izrietīs no šīs nolīguma. Manuprāt, svarīgākā ir pašlaik Ukrainai drošība, drošības tās robežām. Es domāju, ka mums visiem ir jāatceras mūsu pagātne. Atceramies, kas notiek Polē 25 gadus atpakaļ, kādas bija mūsu problēmas, ar uh, kurām saskarāmies pēc zināmām transformācijām. Jūs arī minējāt, jā, ministrijās bija jauni pēkšņi cilvēki no solidarnost kustības, taču zemāk hierarhijā cilvēki joprojām saglabājās no iepriekšējās vecās sistēmas, kad runa ir par šo atbildības ķēdi, tad vienmēr ir jāņem vērā arī tas, ka būs nepieciešams laiks. Būs nepieciešams laiks, kamēr vara nonāks pareizajās rokās. Tāpat kā polijā joprojām ir aktuāli jautājumi, vai visi gluži ir samaksājuši uh, par uh, savu rīcību kādā konkrētā vēstures brīdī. To mēs visu ļoti labi atceramies. Šīs grūtības un problēmas, kādas bija toreiz un kāds joprojām ir aktuāls. Lai nu kā šis process noteikti nebūs un nav vienkāršs. Bet nu, tas, ko mēs dzirdējām no Eiropas ārlietu drošības dienesta, ko mēs dzirdējām no Eiropas komisijas. Okay Nu, šīs dienas uzklausīšanā norāda arī tikai uz to, ka cilvēktiesību jautājumi un arī personīgā vainīgo atbildība noteikti sniedz kādus norādes un atbalstu, un ka šie cilvēki ir jāsats pie atbildības, un es ceru, ka šis vēstījums ir ļoti skaidri izskanējis šīs dienas uzklausīšanā. Uh, arī jūs sacīties ļoti svarīgs. Nauda, finansējums, kas ir jānosūta, lai atbalstītu Ukrainas uh, pārejas posmam. Un, protams, jāuzrauk šīs naudas tērēšana. Galvenais vārds šeit ir caurspīdīgums. Ukraina pilsoniem, pilsoniem noteikti ir jājūt mūsu klātbūtni, kāds šeit minēja vīzu sistēmu. Kā jūs pareizi norādījāt, ka 5% no austrum Ukrainas daļas vispār ir bijuši kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Kamēr vien nav iespējas satikties ar kādu no šīs otras puses, tad ir ļoti grūti e, šai personai e, ticēt, e, kur tad aug zaļāk zāle un kura izvēle ir labāka. Jo īpaši dzīvojot zem tā propagandas sloga, kas nāk no uh, valsts otru puses robežas. Ļoti svarīgi šeit ievērot minoritāšu tiesības, minoritāro valodu tiesības. Arī Krimas tatāru tiesības. Mēs kādu laiku atpakaļ arī tikāmies ar šo minoritāšu grupu parlamentā. Vēlreiz liels jums visiem paldies. Mums ir vēl viens darba kārtības punkts. Tad atvainojiet, ka nedaudz iekavējāmies, pēc brīžināsim par Serbiju. Priekšsēdētāj, ka leņem savu vietu, un es ceru, ka Ukrainas jautājums nepazudīs no mūsu darba kārtības, pat, ja sasaukums nāk pie beigām. Nākamais jau Eiropas parlaments noteikti par to runās. Paldies. Paldies można było. Wydaje mi się, że też, też chciałem podkreślić, że, że wiemy, rozumiemy prawa człowieka, to prawa człowieka, natomiast też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 Mēs iekļāvām šo jautājumu vēlreiz darba kārtībā, tāpēc, ka cilvēktiesība apakškomiteja devās uz Serbiju, tad, tad tas bija oktobrī, un tur uh, bija gan Tokeškungs, gan arī es. Un mums šķita, ka vēl sasaukuma beigās mums uh, vajadzētu paskatīties, kā situācija ir attīstījusies. 2014. gada janvārī Serbija sāka sarunas par iestāšanos, un mēs turpināsim, tātad mūsu apakškomiteja turpinās eh, kontrolēt cilvēktiesību situāciju šajā valstī. Mēs arī dosim savu ieguldījumu eh, šā, šajā iestāšanās procesā. Esam uzaicinājuši Karstenu Jurgensenu. Viņš ir Eiropas Savienības ārpolitikas eh, izpildpersona Amnesty International nodaļā Briselē. Un esam uzaicinājuši arī Mirjamu Feranu no Eiropas komisijas paplašināšanās ģenerāla direktorāta. Uzskatu, ka būtu labi uzklausīt vispirms jūs, un tad uzsāksim debates. Jurgensen kungs, lūdzu. Pirmkārt, paldies priekšādātāji Parlamenta deputāti, dāmas un kungi, liels paldies, ka devāt man iespēju izteikties šajā komitejā. Liels paldies arī, ka norganizējāt šo uh, pasākumu, lai mēs varētu parunāt par Serbiju. Liels paldies, ka uzaicinājāt arī Amnesty International pārstāvjus. Eiropas uh, parlaments ir apņēmies kontrolēt uh, situāciju Serbijā attiecībā uz iestāšanās procesu, un tas ir apsveicami. Uh, Eiropas paplašanāšanas process ir tāds kritisks brīdis, kad var vērot eh, cilvēktiesību situācijas uzlabošanos valstī. Pēc sava īsā pārskata par pašreizējo cilvēktiesību situāciju Serbijā es gribētu likt uzsvaru uz divām galvenajām jomām proti izaicinājumi, lai pieliktu punktu nesodāmībai, jo īpaši, ja runa par starptautisko tiesību pārkāpumiem, kas notika kara laikā 90. gados. Tāpat arī es runāšu par izmeklēšanu, par pazudušajiem cilvēkiem un par atriebību un uh, tiesiskajiem līdzekļiem. Ar gribu runāt arī par etnisko un seksuālo minoritāšu tiesībām, jo īpaši par Romu un LGBT cilvēkiem. Gribētu arī pieminēt kādu pozitīvu notikumu attīstību. Tas ir izmeklēšana par noziegumu, kas notika 15 gadus agrāk. Tātad te ir runa par valsts drošības dienesta iesaistīšanos žurnālista Čurvijas nogalināšanā 1999. gadā Belgradā. Tika izveidota īpašā um, komisija 2013. gada sākumā, kuras mērķis bija veikt eh, labāku izmeklēšanu par vairāku žurnālistu nogalināšanu Miloševičērā. Neskatoties uz progresu, kas ir panākts šajā izmeklēšanā, amnestija vēl ar vien ir uztraukusies par to, ka ļoti daudzi noziegumos cietušie vēl ar vien nav saņēmuši nekādu atlīdzību. Pašlaik apsūdzības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām eh, noziegumos ir arvien ļoti zemā līmenī. Kara laiku prokuratūrā vēl arvien ir pārāk maz darbinieku. Šajā prokuratūrā nav vajadzīgo prokuroru, nav arī analītiķu, kas varētu skatīt ļoti komplicētas kara lietas. Uh, Neskatoties uz eh, nesenajiem prokuratūras lūgumiem piešķirt papildu darbiniekus, valdība pieņēma lēmumu nepiešķirt papildu resursus. Šis lēmums tika pieņemts pagājušā gada beigās. Mūs arī uztrauc tas, ka nav uh, pietiekami daudz augstāku amatpersonu, kas varētu nodrošināt apsūdzības un uh, notiesāšanas uh, tādā augstākā līmenī. Un, protams, šeit ir runā par augstāku amatpersonu notiesāšanu. Tas ir ļoti liels šķērslis, jo šeit nevar līdz ar to nodrošināt uh, augstāko amatpersonu izmeklēšanu. Trūkst arī liecinieku aizsardzības programmu, un tā, protams, ir ļoti liela problēma. Attiecībā uz pazudušiem cilvēkiem ir panāks ļoti neliels progress, lai atklātu, kāds liktenis šos cilvēkus ir piemeklējis. Ir eh, notikušas izmeklēšanas individuālos gadījumos eh, Serbijas dienvidos. Šķiet, ka te ir runa par cilvēkiem, ko uh, ir nogalinājuši serbu cilvēku Kosovā, bet vēlāk viņi ir pārvesti uz Serbiju. Patiešām žēl, ka Serbijā vēl ar vien nav likuma par pazudušiem cilvēkiem. Un netiek arī saņemts nekāds atbalsts no varas iestādēm, tā skaitā valdības komisija pazudušu cilvēku jautājumos nav eh, izrādījis nekādu iniciatīvu pieņemt šādu likumu. Uh, Pašreizējā likumdošana par karu noziegumiem vēl ar vienu ir nepietiekoša. Tiek diskriminēti uh, civilpersonu upuri. Tāpat arī vairākas upuru grupas netiek vispār skatītas, tātad te ir runa par upuru ģimenēm un uh, seksuālās vardarbības upuriem kara laikos. Un tāpat arī te netiek runāts par e, kara noziegumiem, kas ir veikti pret serbiem ārpus Serbijas. Pagājušajā gadā kāda NVO nāca klajā ar jaunu likumu, kas attiektos uz kara upuriem, un šis likums būtu piemērojams visiem Serbijas pilsoņiem. Tas nodrošinātu arī, ka kara noziegumos cietušie un arī seksuālajā vardarbībā cietušie e, varētu saņemt kompensāciju, tā skaitā arī medicīnisku un psiholoģisku atbalstu. Sākumā šis likums tika atbalstīts, to atbalstīja arī oficiālās iestādes, taču šomēnes NVO informēja, ka amatpersonas ir atkāpušās no šī procesa, un mēs īsti nezinām vēl, kādi tam ir iemesli. Tagad pievērsīšos minoritāšu jautājumam. Attiecībā uz etniskajām minoritātēm gribu pieminēt tikai Romu situāciju. Mūs vēl ar vien uztrauc ļoti sliktie Romu dzīves apstākļi. jo īpaši šeit ir runa par neoficiālām kopienām, kur nav piekļuvis nedz ūdenim, nedz elektrībai. Serbijas Romu stratēģijā ir paredzēti daži ļoti konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu, ka Romiem ir tiesības uz adekvātiem mājokļiem, un tāpat arī e, te ir runa par Romu apmetņu legalizēšanu. Protams, lai to varētu izdarīt, ir jāpārskata urbāna um, pilsētvidas plānošana un ir jānodrošina arī piekļuve pamatpakalpojumiem šajos plānos. 2013. gadā 4,8 miljonu vērts eiro projekts tika uh, uzsākts, lai nodrošinātu labākus dzīves apstākļus romiem. Tā ir daļa no pirmsiestāšanās palīdzības. Un šī projekta mērķis ir atbalstīt uh, romu pilsoņus, tā skaitā iestāties par šo apmetņu legalizēšanu. Te ir runa par 70 pašvaldībām. Un, protams, šīs projekts arī ietver vajadzīgo monitoringu, lai nodrošinātu, ka mērķi tiek sasniegti. Romi ir prioritārā grupa uz sociālajiem mājokļiem, bet vēl ar vienu viņi saskaras ar šķēršļiem. Uh, Romi vēl ar vienu saskaras ar naidīgumu no vietējo iedzīvotāju puses vai pat no pašvaldību puses. Un līdz ar to viņus neiekļauj sociālo mājaukļu plānos. Romi vēl ar vienu tiek piespiedu izlikti no mājām, un netiek arī ieviests tiesiskais ietvers, kas atbilstu starptautiskajiem standartiem šajos jautājumos. Tagad eh, pēdējais gribu pievērsties LGBT tiesībām. Gribētu norādīt, ka Belgradas Pride gājiena atcelšana 2013. gadā mums raisa lielas pašas, jo trešo gadu pēc kārtas šis notikums tiek atcelts. Mūs uztrauc tas, ka nav arī izvirzītas nekādas apsūdzības pret tiem, kas izteica draudus sabiedrības drošībai, eh, Tāpat arī nav pateikti, kādi īsti ir iemesli praida gājienu atcelšanai. Eiropas Savienība vēlētos uzsvērt, ka praida gājienam ir simboliska nozīme, un mēs ļoti ceram, ka šogad šis gājiens varēs notikt. Kopsavilkumā, ja Serbijā būtu vajadzīgā politiskā griba, tad varētu panākt ļoti nozīmīgus uzlabojumus dažādās nozarēs. Tam būtu vajadzīga Mm, adekvāta pakāpojumu un resursu piešķiršana prokuratūrai, lai varētu izmeklēt starptautiskos starptautisko tiesību noziegumus, tāpat arī vajadzētu iesaistīt eh, kara prokuratūru un vajadzētu izveidot atbilstošu tiesu, vajadzētu arī pārskatīt tiesību aktus attiecībā uz pazudušiem cilvēkiem un reparācijām mm, par kara noziegumiem. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt adekvātus mājokļus romiem un būtu vajadzīga arī politiskā grība, lai garantētu uh, drošību un uh, nodrošināt to, lai LGBT personas var brīvi paust savus uzskatus. Paldies! Nav viņa. Paldies, Jurgensson kungs. Un e, tagad uzklausīsim nākamā pārstāvu. Vispirms liels paldies par to, ka organizējāt šo uzklausīšanu šodien. Paldies, ka uzaicinājāt arī mani piedalīties eh, šajā diskusijā. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mēs cieši sakojam tam no komisijas puses, proti kāds ir Serbijas eh, panāktais progress. Es vēlētos pateikties eh, Jurgensen kungam, jo es varu teikt, ka eh, jūsu secinājumi var būt tā kā ceļu kārta nākamajiem gadiem. Tā var būt kā ceļu kārta Serbijai, lai runātu par uh, politiskiem centieniem, bet tā var būt arī ceļu kārta, lai uzraudzītu procesu turpmākajiem gadiem. Šobrīd mēs esam ļoti interesantā brīdī no politiskā viedokļa Serbijā, ne tikai tāpēc, ka svētdien e, notika vispārējās vēlēšanas, kurā, kurās e, viena partija ieguva e, absolūto vairākumu parlamentā. Vakar tika arestēts Dokošarič, kas ir milzīgs solis uz priekšu Protams, ka vēl ir jāīsteno izmeklēšana, bet komisija apsveic šo arestēšanu, kas pierāda, ka ir koordināta sistēma vēršoties pret organizēto noziedzību. Un mēs novērtējam arī reģionālo sadarbību, kas uh, noved pie šīs, šī āresta. Tāpēc mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs pavērsiens. Kā jūs zināt, pirms iestāšanās sarunas uh, tika oficiāli uzsākts 21. janvārī, mēs tik tiešām uzsākam jaunu ēru attiecībās starp Eiropas Savienību un šo valsti. Tas eh, tehniski eh, materializējas kā skrīninga procedūra, kas nozīmē, ka mēs virzamies eh, sadaļu pa sadaļai raugāmies detalizēti uz visu likumdošanu Serbijā un tās īstenošanu. Un, sakojot jaunajai stratēģijai paplašināšanās jomā, mēs runājam par šiem jautājumiem plašā mērogā, proti, tā skaitā arī par cilvēktiesību aizsardzību, šo, šī iestāšanās procesa sarunu ietvaros. Tas nozīmē, ka cilvēktiesības ir prioritārs jautājums uh, pirms iestāšanās sarunās, un mēs jau esam īstenojuši šo skrīningu attiecībā uz šiem jautājumiem no septembra līdz decembrim. Šobrīd pieslīpējam šos datus. Mēs esam izvērsuši arī uh, plašu izvērtēšanu, iesaistot ekspertus no dalībvalstīm un no Eiropā, lai um, labāk izvērtētu politikas īstenošanu uz vietas. Tas novadīs pie skrīninga ziņojuma iesniegšanas pavasarī dalībvalstīm, un balstoties uz to Serbijai būs jāizstrādā ārkārtīgi detalizēts rīcības plāns, uh, kas norādīs ne tikai politiskos soļus, bet arī finanšu resursus, kas tiks veltīti dažādām politikas jomām. Tātad tas ir sagaidāms šā gada laikā. Tātad mēs uzsākam ciešāku monitoringu, ļoti detalizētu, balsoties uz analīzi par to, kas notiek valstī. Kas attiec uz cilvēku tiesību aizsardzību vispārēji, Taiskaitā runājot par LGBT un citu uh, neaizsargāto grupu situāciju. Secinājumi, ko esam izdarījuši līdz šim, ir saskaņā ar secinājumiem, kurus darījām zināms mūsu nesenajā progresa ziņojumā oktobrī. Tikai šobrīd likumdošanas ietvars ir nodrošināts. Protams, te ir arī zinām trūkumi. Mēs ceram tos novērst nākamo gadu laikā. Mēs jau īpaši uzstājam uz to, ka Serbijai jāiekļaus savā likumdošanā starptautiskie standarti attiecībā uz romiem, piemēram, bet, protams, ir arī citi jautājumi, kuros mēs uzskatām, ka pašreizējais likumdošanas ietvars nav saskaņā ar Eiropas eh, konvencijām. <clears throat> Tātad tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs veicam šo monitoringu un skrīningu Šobrīd Serbija veido jauno valdību un ir tāds kā pārtraukums likumdošanas procesā, bet mēs eh, izdarīsim spiedienu tik līdz jaunā valdība būs izveidota. Mēs esam diezgan pozitīvi noskaņoti uz sektoriālo stratēģiju izstrādāšanu pēdējo gadu laikā, un jo īpaši stratēģiju pret diskrimināciju. Pavadošais rīcības plāns nav ticis pagaidām finansēts un pieņemts. Uh, Tā būs viena no mūsu prioritātēm. Mēs aicināsim valdību pie tā strādāt pēc iespējas ātrāk, tātad tik līdz valdība būs izveidota, um, finalizēt un īstenot šo rīcības plānu. Un te mēs arī saskatām galveno problēmu un izaicinājumu. ir atšķirības aizsardzības līmeņos dažādajām neaizsargātajām grupām. Tas nav saistīts ar atsevišķu reģionu sociāla-ekonomisko attīstību. Bieži vien vai vadiņi tiek pieminēti kā viens no piemēriem, jo īpaši, kas attiecas uz prioritāšu aizsardzību. Dažos gadījumos uh, pasākumi ir uh, daudz labāk nekā Eiropas standarti, piemēram, bet uh, citos reģionos tendences ir citādas. Tātad mērķis ir um, piešķirt pareizās politiskās prioritātes un pavadīt tās ar uh, finansiālu atbalstu visām neaizsargātajām grupām visā valstī. Un, protams, mēs nedrīkstam pievērt acu uz to, ka um, Serbija ir sarežģītā ekonomiskajā situācijā. Mēs tomēr uzskatām, ka uh, Galvenie instrumenti jau ir gatavi, eh, tātad likumdošana, piemēram, un pietrūkst eh, finansējumu. Tas jau īpaši sakāms par Romu situāciju. Mēs cieši sekojam tiem pasākumiem, kurus Serbija pieņem, lai atbalstītu Romu kopienu. Mēs esam organizējuši regulārus seminārus, esam izstrādājuši ļoti detalizētus eh, secinājumus. Mēs esam diezgan pozitīvi noskaņoti pret politiku, kas tiek attīstīta. Mēs esam jau pamanījuši, zinām, progresu. Arvien vairāk cilvēku ir likumīgi reģistrēti, un, bet ir nepieciešams arī pienācīgi mājokļi un uh, citi aspekti, kam nepieciešams uh, finanšu atbalsts. Es priecājos par to, ka jūs pieminējāt arī eh, dažus eh, projektus, kas tiek īstenoti. Delegācija Belgradā, kur darbojas vairāk nekā simts cilvēki, cieši seko eh, projektu īstenošanai, un mēs plānojam arī turpmāk atbalstīt, jo īpaši Romas, bet arī visas pārējās neaizsargātās grupas izmantojot jauno pirmsiestiešanās instrumentu jaunajam uh, finanšu ietvaram. Mums ir 200 miljoni eiro gadā, un 50% ir atvēlēti apmēram likumvaras nostiprināšanai un 50% sociāla uh, eh, ekonomiskajā attīstībai. Tātad tā visi ietvaros mēs uh, cenšamies domāt arī par romiem un citām ne, neaizsargātām grupām monitoringa instrumenti. Galvenokārt tiek izmantot politiskajās attiecībās un politiskajā dialogā ar Serbijas varas iestāžu pārstāvjiem visaugstākajā līmenī. Tad, tad runa ir par uh, komisāru tikšanos ar premjeru, bet ir arī eh, grupas, kur ietvaros notiek eh, viedokļa apmaiņa un dialogs. Mums ir īpaši specifiskas eh, apakškomitejas, kas strādā pie likumdošanas un dažādiem pasākumiem, kas ir jāpieņem uz vietas šīs grupas, un to darbs būs arvien nozīmīgāks, virsoties uz priekšu sarunu procesā, Un mūsu plāns turpmākajiem gadiem būtu izmantot eh, sarunu rezultātus un izstrādāt rīcības plānus, kas eh, Serbijai būs nepieciešami, lai uzsāktu sarunas eh, par nākamajām sarunu sadaļām. Šobrīd runa ir par 23. sadaļu. Balstoties uz šīm rīcības plāniem, mēs no vienas puses cieši sekosim politiskajai situācijai un efektīvai pasākumu īstenošanai to pasākumu, par kuriem ir panākt vienošanās kopīgā rīcības plānā, un raudzīsimies uz to arī, kā tiek izmantot finanšu resursi, un mēs atbalstīs arī šos um, plānus ar pirms iestāšanās internetu palīdzību. Tātad tas drīzāk nebūs, tā nebūs tāda pieeja, kas ir balstīta uz projektiem, bet tā būs vispārēj, tas būs vispārējais atbalsts šiem rīcības plāniem, protams, tad, kad tas būs liederīgi un tas būs nepieciešams. Tātad tas ir galvenais virziens, kurā mēs strādājam. Mēs sniedzam arī tehnisko palīdzību un atbalstām specifiskas likumdošanas izstrādāšanā. Te varbūt runa, piemēram, par eh, starptautiskiem standartiem, kas ir jāiestrādā likumdošanā. Mēs sniedzam arī atbalstu par dažu antidiskriminācijas likumdošanas normu izstrādāšanu vai arī at Eiropas eh, Savienības akī iestrādāšanu. Un mēs cenšamies izdarīt spiedienu, ja mēs jūtam, ka tas ir nepieciešams. Paldies! Paldies! Tagad vēršos pie kolēģiem. Jautājumi? Komentāri? Tūkiškungs? Kinga Galunis, lūdzu. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Megvárom, amíg a tolmács. Paldies, priekšsēdē. Együtt volt. Paldies, es gaidu, kamēr viss uzliks austiņas. Tātad mēs kopā bijām pagājušā gada oktobrī Serbijā. Priekšsēdētāja Laka Bīlers kundze par to jau informēja. Un mēs eh, tikāmies ar eh, dažādiem pārstāvjiem, sagatavojām arī ziņojumu, um, kurā apkopojām visus secinājumus. Es vēlētos pateikties Jurgensen kungam un arī Ferāns kundzei par priekšlikumiem, Man nekā daudz arī nav ko piebilst, papildinot. Mēs sekojam uh, notikuma attīstībai. Šobrīd esam pavisam tuvu mūsu mandāta beigām un nezinām, kuri nākamajā sasaukumā joprojām uh, būs pārstāvēt šeit Eiropas parlamentā. Uh, Taču mums ir jārunā arī par vaivodinu. Mums ir jārunā par tās neatkarību. Mēs zinām, ka Balkānu kara laikā ka š, patiesībā tas viss izrietēja no, etnis, eh, no eh, konfliktiem starp etniskajām minoritātēm. Mums ir jāsaprot, kas notika šajā laikā, jo tas ir nepieciešami arī uh, turpmākajai stabilitātei. Ja mēs būtu parūpējušies par šo reģionu eh, pirms Balkānu kāra, tad mums varbūt būtu izdevies izvairīties no šiem konfliktiem. Jāsaka, mēs bieži vien neesam pietiekami drosmīgi. Mēs kavējamies ar savu atbildes reakciju. Es vēlētos atgriezties pie jautājuma par vojvodinas statusu. Nacionālā padome un Nacionālās padomas eh, pieņemtie likumi arī tiek apdraudēti. Šobrīd konstitucionāla tiesa Serbijā ir apstrīdējusi virkni noteikumu. Un tas, protams, ir pamats satraukumam, arī Ungārijas Nacionālajā padomē. Es esmu Ungāra minoritātes pārstāvis, bet jāsaka, tas ir satraucoši ļoti daudziem. Šeit pārstāv arī Rumāņu intereses, jo arī Rumānija uh, Protams, tiek plaši pārstāvēt arī eh, Serbijā un arī Rumānija ļoti atceramies uzstājās, lai aizsargātu savus eh, pārstāvjus, savus eh, pilsoņus, valsts piedarīgos. Un arī viņa piedarība Rumānijas tautībai turpat netiek atzīta. Un tad arī mēs pie, sa, arī tikāmies ar šīm reģionālo padomu pārstāvjiem, un viņi mums norādīja uz to, ka konstitucionālā tiesa arī pieņēmusi vairākus uh, pasākums, bet nav zinām, kādas būs sekas. Vienkārši tas mūs satrauc, jo um, partija, kas ir uzvarējusi vēlēšanā Serbijā vai Vodinas reģionā, nav panākusi vienošanos par uh, līkuma izmaiņām attiecībā uz nacionālajām padomēm. Taču izskatās, ka ļoti pozitīvi tas, ka Ungāru minoritātes arī tagad ir uh, uh, iekļautas uh, šai pārvaldībā un izskatās, ka viņiem ir labas attiecības ar prezidentu partiju. Varbūt tad arī šis jautājums tiks ir izcināts pareizā virzienā, tomēr man jautājums priekšsēdētāji. Arī jautājums šai apakškomitejai aicinājums uh, uzturēt uh, uh ļoti. Uh, lielu uzmanību joprojām uh, sekot uh, sarunām, uh, pievien, šiem pievienošanās sarunām un vienkārši lielāka uzmanība šiem minoritāšu, jā, šiem minoritāšu jautājumiem. Arī runāju par Krīmu, Ukrainā. Mēs arī jau tikāmies ar tatāriem, neatstāsim viņus vienus. Man ir tiešām ļoti skumīga arī pi, eh, pieredze kopš komunisma laikiem. Minoritātes nekad netiek ņemts vērā. Mēs ļoti labi zinām, eh, kādas ir bijušas etniskās tīrīšanas savulaik. Ir absolūti nepieciešams atcerēties to, ka Mums ir bijuši, bijuši komunisma pagātne. Nebūtu visi šī slepkavības Miloseviča laikā, jā, nebūtu šī komunisma ideja. Paldies un uh, vēl veiksim darbā. Thank you, Mr. Tuki. Paldies, Tukiš kungs. Vēl 5 minūtes būs nodrošināts tulkojums, tad pēc tam turpinam, pēc tam turpinām uh, sēdi angliski. Kinga Gaļa, please. Thank you. Uh, Gāls kungs, paldies. Priekšsēdētāji pavisam īsi. Kā jau to teica, tu, tu, kā jau Tukišs kungs ir izteicies īsi, bet nu viņš arī. Uh, runāja par likumu par nacionālā minoritāšu padomēm. Mums bija uzklausīšana par, par minoritāšu tiesībām Serbijā dažs nedēļas atpakaļ. Jā, varētu izskanēja, ka varētu būt arī konstitucionālas tiesas lēmums, tās varētu apdraudēt šo ļoti labo likumu, kas ir labs solis uz priekšu. Un ko tad pašas minoritātes par šo sāka Serbijā? Kā daudzas viņu tiesības tiek ignorēts. Un uh, viņiem likās, ka šī jaunā, jaunais likums ir ļoti labs un minoritāšu padomas ļoti vērtīgs. Mums ir tiešām jāpievērš tam uzmanību, lai kāds būtu arī risinājums, vai viņi grozīs šo likumu, vai būs jauns likums. Es domāju, ka viņi grozīs esošo. Ir jāpasaka ļoti skaidri, kā garantētas tiesības nevar apstrīdēt. Tas būtu ļoti, tā būtu ļoti slikta zīme, ļoti slikts signāls, jeb kurām minoritātēm, kurām vietām. Minoritāšu kopienas uz, uzskata, ka tas tiešām ir vērtīgs likums un tiešām pašas minoritātes uzskata, ka tas ir vērtīgi uh, Un tie nav tikai, tas nav tikai tāds deklarācijas, tie viņiem būtu finanses, lai viņi varētu īstenot uh, to, kas tur ir uh, uzrakstīts. Es aicinu to visu paturēt darba uh, kārtībā, un es domāju, ka ja būs solis atpakaļ, tas radīs tikai liekas saspīlējums. Lūk. Paldies! Man arī ir daži, daži komentāri. Vispirms par. Uh, par praida gājienu, kas notiks mājā. Es domāju, ka mēs arī uz, informēsim parlamentu prezidentu, arī Baronu Seštonu, arī prezidents, protams, piedalīsies vēlēšana kampaņā. Mēs nezinām, kur viņš būs māja beigās, bet, nu, Mēs varam arī ziņot uh, institūciju vādošajām iestādēm, ka tām būtu jānāk lejā ar paziņojumu. Kad mēs bijām Serbijā, es arī atklāju, ka ir visai daudz likumu, labu likumu. Taču uh, ir problēma saprast, ka tiesām jābūt neatkarīgām un arī jocīgi, ka tieslietu ministrs neatrada laiku, lai tiktos ar mums, bet tad šī problēma sajūgums ar politisko līmeni, kas iejaucas tieslietās, un es saprotu, tad jūs vēlties detalizētāk uzraucīt uh, šo likumu piemērošanu praksē. Šeit tiešām ir runa par ļoti apjomīgu darbu par uh, Romu jautājumiem. Es arī redzu, ka sociālo lietu ministrijā viņi attīst visai labas politikas. Piemēram, ir piekļuvē pamata veselības aprūpēji, bet, nu jā, bija pāragri oktobrī, vai tiešām cilvēki varēs e, šo izmantot, vai situācija uzlabosies. Tālāk arī mēs runājām ar cilvēku tiesību, tiesību sargu. Daudzi cilvēki no Serbijas, ja galvenokārt jau Romiem, ir grūti atgriezties Serbijā, kad viņas izvairīs kāda Eiropas valsts. Arī Eiropas pārdoms cilvēktiesības sūtnes ir arī ziņojis par šo situāciju. Es domāju, ka tas ir, par šo ir jārunā arī dalību valstīm, varbūt ar komisaru Fūli, bet tagad notiek debats arī par šo Eiropas Savienībā, arī citā komitejā, es saprotu. Nonākt pie secinājuma, ka Serbija ir droša valsts, lai varētu sūtīt atpakaļ ne tikai serbus, bet arī citus bēgļus, un izskatās, ka jā. Tiesības sargs arī to ļoti labi arī zina. Viņi prasa, piemēram, no šiem migrantiem naudu, kaut arī tas netiek prasīts oficiāli. NVO, kas ziņo par šo.